<laughs> um, so, dear colleagues, let's open. Dargie kolēģi, sākam mūsu pēcpusdienas sadaļu sanāksmē ar 13. darba kārtības punktu ar pārobežu maksājumiem Eiropas Savienībā un valūtas maiņas maksām. ziņojumu projektu izskatīšanu paredzēt. Referente ir Eva Maida, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsarētāji! Labdien visiem, kolēģi! Šogad svinēsim 25 gadus kopš vienotā tirgus atklāšanas. Tāpat laikā Eiropas pilsoņi un uzņēmumi joprojām nevar pilnībā baudīt uh, visu šī tirgus ieguvumus e, dažādu šķēršļu dēļ. Pārobežu maksājumi ir ļoti svarīgi, lai varētu integrēt patērētāju e, pakalpojumus tirgos, maksājumu pakalpojumu lietotāju no septiņām e, dalību valstīm joprojām maksā augstas komisijas maksas, neskroties uz sepa izmantošanu. Tāpēc es atzinīgi vērtēju Eh, komisijas priekšlikumu regulas 924 grozīšanai, kas ļaus eh, maksāt eh, par pārobežu maksājumiem tādu komisijas maksu, kas ir vienāda ar valsts iekšēnē veiktu darījumu. Tas nāks par labu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem dalību valstīs, kas nav Eirozonā, un uzlabos viņu konkurences spējas. Komisija ir aplēsusi, ka ieguvums būs aptuveni 900 miljonu eiro apmērā iedzīvotājiem. Bet starp iegūmiem ir jāmin arī spēcīgāka ekonomiska integrācija Eiropas Savienībā, vieglāka pārobežu kustība visās da Eiropas Savienības dalību valstīs. Kas attiecas uz otru daļu šai priekšlikumā, kur komisija uh, vēlas vienkāršot valūtas maiņu. Tas ir atzinīgi vērtējums, bet mums ir rūpīgi jāizvēlas, kā to darīt. Tāpēc eh, mandāta piešķiršana EBA aģentūrai regulatīvo tehnisko standārtu BRTS izstrādai jāskatās, lai tas noteikti nebūtu eh, tādā apmērā, kas pārsniedz šīs regulas darbības jomu. Uh, Pie tam pārlikšana uz sekundāro tiesību aktu varētu radīt um, neskaidrību tirgū un augstākas īstenošanas izmaksas. Ierobežojumu uzlikšanu valūtas maiņai, neatkarīgi no tā, vai tas notiek īslaicīgi vai ilglaicīgi, var atstāt negatīvu ietekmi uz tirgu. Tāpēc ziņojuma projektā no tā esmu izvairījusies. Uzskatu, ka šāds princips, šāda ideja ir pretrunā tirgus principiem, un pēc būtības veidot cenu regulēšanu. Valūtas e, maiņas caurskatāmību var nodrošināt tad, ja regula noteiktu skaidrs prasības pakalpojums niedzējiem. Tāpēc e, cenšamies uzlabot komisijas priekšlikumu šajā virzienā, vienlaicīgi e, precizējot darbības jomu. Šī regula dod mums unikālu iespēju demonstrēt realitātē, praksē to, ka Eiropas Savienība spēj panākt vērtīgus risinājumus saviem iedzīvotājiem un atrisināt nevienlīdzības iekšējā tirgu, kas ietekmē mūsu iedzīvotājus. Vēlos pateikties par līdzinējo darbu savai komandai, tāpat arī paldies sekretariātam, un esmu sagatavojusies strādāt uh, ļoti strauji, sadarbojoties ar kolēģiem, lai likvidētu vēl vienu šķērsli Eiropā un uzlabotu dzīvi iedzīvotājiem un sniegtu labākus pakalpojumus mūsu uzņēmumiem. Paldies! Paldies referentei! Tagad vārds ēnu referentiem - sociāldemokrātu grupa Ole Ludvigs Eriksson. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un eh, es eh, vēlētos iesākumā pateikties referentē Ievai Meidelei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un par ievadvārdiem. Es uzskatu, ka ir apsveicam, ka komisija un referente ir vienisprātis, ka um, eiro maksājumi visās dalību valstīs tiem ir jābūt pielīdzināmiem arī valūtas transakcijām vienas valsts ietvaros. Bet balstoties uz komisijas eh, um, komisijas argumentāciju, es vēlētos tomēr nākt klajā ar papildus idejām. Komisija savā rīcības plānā uzsver, ka tā vēlas samazināt pārobežu maksājumus pilnīgi visās dalību valstīs. Bet eh, parlamenta ziņojumā mēs runājam par to, ka komisijai vajadzētu mudināt samazināt eh, pārobežu maksājumus visās valstīs. Komisija ir nākus klajā ar četriem dažādiem priekšlikumiem, un mēs uzskatām, ka pārobežu maksājumi Eiropas Savienībā tiem ir jābūt tikpat lieliem kā konkrētās dalību valsts valūtā veiktajām transakcijām. Neats, neatkarīgi no tā, kādā dalību valsts valūtā konkrētais maksājums ir noticis vai taps veikts. Uh, Ja nolūks ir, lai samazinātu pārobežu maksājums visās dalību valstīs, tad mēs uzskatām, ka regulā veiktie, veiktās izmaiņas tām ir jātiecas uz pilnīgi visām dalību valstīm. Investīciju e, izmaksas e, paredzēts, ka tās būs apmēram 3 miljārdi eiro un vienlaicīgi Eiropas uzņēmumi un e, patērētāji varēs ietaupīt pusotru miljārdu. Komisijas eh, seku analīze parāda, ka Eiropas eh, patērētāji lielā mērā iegūs no šā priekšlikuma. Ļoti bieži patērētāji maksā ļoti augstus eh, maksājumus brīdī, kad viņi izņem naudu ārvalstu naudas apara ATM, un to sauc par dinamisku valūtas maiņas maksājumu, un tas nevienam neko labu nedod vienkārši to, ka naudas izņemšana citā dalība valstī maksā un maksā daudz. Es uzskatu, ka e, bankām vajadzētu informēt patērētāju par šo dinamisko valūtas maiņas maksu. Un tad e, patērētājs varētu pats pieņemt lēmumu par to, vai viņš iepriekš paziņo savai bankai, ka vēlas izmantot savas konkrētās valsts Eh, izmaksas vai valsts, kurā viņš izņem valūtu. Šī iepriekšējā izvēle to vajadzētu veikt arī patērētāja mobīlajā ierīcē un internetbankā. Es uzskatu, ka šāda maksājuma salīdzināšana ir ārkārtīgi svarīga. Tad kartes eh, emitētājs varētu eh, iepazīstināt patērētāju, kā pērkot, tā arī izņemot naudu, jo pati, e, patiesībā ir tā, ka pēc veikta maksājuma vai naudas izņemšanas e, attiecīgais e, pakalpojums, attiecīgā transakcija parādās izrakstā tikai pēc vienas, divām dienām, un nav skaidrs, kāpēc. Bet es vēlētos pateikties referentē Mēdeles kundzei. Paldies par diskusijām! Thank you for the Paldies, ECR vārdā Staņislavs Ožoks. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentei, kolēģi. Vēlos pateikt paldies par šo ziņojuma referentei. Lielākā daļa no teksta atbilst mūsu grupas prioritātēm, principiem. Mēs atbalstam eh, tādas pārmaiņas, kas ļautu noteikt vienādas maksas visai Eirozonai. Atbilstoši šim priekšlikumam tekstā. Uh, bet uzskatu, ka tas būtu jāharmonizē visām valūtām Eiropas Savienībā. Mēs saprotam, ka eiro valūta ir ļoti svarīga tirzniecībai un valūtas maiņai, bet mums jāatcerās, ka bankas darījumos visas valūtas būtu uh, Eh, jāuzskata vienādā līmenī. Mēs ne, neredzam, kāpēc Eirozonas bankām būtu jānosaka atšķirīgas maksas citām valūtām, kas atšķirs no eiro. Un eh, jāiekasē savādāka maksa no citiem klientiem tas e, izskatās, ka pret uh, citām valūtām Eiropā, kas nav eiro, izturas kā pret otrās uh, kategorijas, otrās šķiras valūtām, un tam mēs nevaram piekrist. Tāpat uh, vēlos jums atgādināt, ka uh, šādu noteikumu noteikšana visām valūtām Eiropas Savienībā jau ir bijusi apsvērta, un Eiropas komisija savulaik to noraidīja, nesniedzot nekādu pamatojumu. Referents kundze, es domāju, ka jūs saprotat eh, šādu pieeju. Septītajā grozīmā referente tieši mudināja Eiropas komisiju ņemt to vērā ka vajadzētu paplašināt darbības jomu. Varbūt mēs varētu iet pat tālāk. Es vēlētos aicināt referentī arī turpināt eh, virzīties šajā virzienā. Vēl viena lieta - caurskatāmība, uh, valūtu maiņai. To jau pieminēja runātāji pirms manis, un es piekrītu, ka pašreizējā situācija nav ilgspējīga. Tāpēc mums viennozīmīgi būtu jācenšas uzlabot caurskatāmību valūtu maiņā visiem eh, šī, eh, šo maksājumu pakalpojumu saņēmējiem. Desmitajā grozījumā prasība uzrādīt visas opcijas valūtu maiņai nav pietiekami precīzi formulēta. Domāju, ka mums ir jāizlem, kurš risinājums varētu būt tāds, kas ir darbotos vislabāk. Ir grūti garantēt, ka visi zinās visas pieejamās e, iespējas, visas opcijas, uh, tad, kad eh, atrodaties pie kases, stāvat rindā un eh, aiz jums ir gara rinda ar cilvēkiem, kas arī vēlas veikt savus maksājumus, jums tad ir jāizvērtē visas opcijas. Turklāt visas. Eh, visa informācija, kas tiek sniegta klientam darījuma brīdī, tā ir jābūt precīzākai. Dažkārt pati uh, transakcija, pats darījums tiek veikts eh, vienu vai divas darba dienas vēlāk nekā šis sākotnējais darījums. Līdz ar to uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk meklēt kompromisus, lai ņemtu vērā no vienas puses eh, mak eh, visas prasības maksājuma procesā un arī klienta tiesības, patērētāja tiesības, bet mēs atbalstam referenti attiecībā uz eh, RTS izstrādi, kuru veiktu uzraudzības aģentūra konkrēti EBA šai gadījumā, un arī pagaidu limits. Eh, mēs atbalstam referenti. Es atceros Es atceros senus laikus, ka tika regulēts es no seno laiku vēstures, kad tika regulēts cenas, tad tirgi arī smagi cieta no tā. Es vēlos sacīt, ka mums ir jānodrošina, ka šis teksts tiek bez liekas kavēšanās pieņemts Eiropas parlamentā. Mēs iesniegsim līdz ar to grozījumus angļu valodā ar pamatojumiem. Un galvenokārt eh, vēlamies eh, paplašināt darbības jomu, ietverot visas dalību valstis un arī papildu uh, prasības attiecībā uz valūtas maiņu. Paldies! Paldies, Ježek kungs Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsarētāji! Arī es vēlos sākumā izteikt atzinību komisijai par sagatavoto priekšlikumu. Es to atbalstu. Es īpaši uzskatu, ka ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz pārobežu valūtas maiņu. Ja mēs vēlamies saglabāt integritāti vienotajā tirgū, kā tādā mums ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme visā Eiropas Savienībā. Es atzinīgi vērtēju transferu Eh, maksas samazināšanas starp eh, eiro un ne eiro iestādēm Eiropas Savienībā. Un maksājuma pakalpojumu lietotājiem ir jābūt pilnai eh, caurskatāmībai attiecībā uz maksām, komisijas maksām. Kas attiec savukārt uz Maidela kundzes ziņojumu, es piekrītu, ka ir vairāki noderīgi papildinājumi, piemēram, precizējums, ko referente sniedz desmitajā grozījumā attiecībā uz 3A pāntu, kas nodrošinās to, ka maksājuma pakalpojumu sniedzējs saņem eh, valūtas maiņas opcijas eh, skaidrā un neitrālā veidā. Ņemot vērā šodienas situāciju, izskatās, ka jums tiek dot iespēja maksāt savā valūtā, Tā izskatās viss vienkāršākā, skaidrākā pieeja. Skaidri uzrādot izmaksas un izmantoto valūtas eh, maiņas likmi ļoti nāktu par labu patērētājiem. Referente ir arī ierosinājusi atteikties no EBA izstrādātiem RTS un noteikti īsāku pārejas periodu uz tirgu balstītu procesu, ļaujot samazināt izmaksas uzņēmumiem esmu gatavs apspriest šo ideju un meklēt, kāds varētu būt labākais risinājums nākotnē gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Ar nepacietību gaidu iespēju apspriest eh, šo jautājumu tuvākajās nedēļās. Paldies! Paldies! Zaļos neredzu. Viegašs kungs goja grupa. mēs noteikti eh, ļoti rūpīgi sekojām eh, lietām, kas ir atrunāts šajā ziņojumā. Tas ir komisijas maksas, eh, kas ir jāmaksā veicot pārobežu maksājumus. Bet šis priekšlikums rada arī citas bažas. Tās ir komisijas nauda, ko banka iekasē par daudziem pakalpojumiem, un eh, Spānijā, Portugālē ir eh, ļoti augsta šīs maksas, un tām nav pamatojums tieši pretēji. Es atceros, ka banku uzraugi savulaik runāja, ka būs uh, stimuli bankām kompensēt um, izmantot šīs maksas, lai uh, kompensētu savu zemo ienesīgumu zemu procentu likmi laikā. Portugālī, Portugālē šādas maksas sākas no 1 eiro. Bet, ja jums ir jāpārskaita 100 tūkstoši eiro, tad par to tiek iekasēta 20 eiro kā komisijas maksa. Un tam tur vēl nāk arī nodokļi klāt. Tendences ir tāda, ka nu, šīs iekasētās maksas, šīs komisijas maksas pieaug. Un eh, tirgus strādā kā oligopolija. Banku nozarē esmu nobežījies par šīm tendencēm. Izskatās, ka nav nekādu griestu, ko bankas var iekasēt eh, par eh, kā komisijas maksu un ir grūti salīdzināt starptautiskos darījumus ar nacionālajiem iekšējiem darījumiem valstī. Vēl viens jautājums, par ko man ir bažas, ir e, pakalpojums sniedzēja kompānijas, kas e, uzstāda bankomātus e, dažādās valstīs, un viņi iekasē maksu par to, un tas notiek pilnīgi nekontrolēti, bez jebkādām uh, um, bez uh, īpašas caurskatāmības. Es domāju, ka šeit ir jābūt lielākai atklātībai. Es domāju, ka tā ir problēma ne, ne tikai Portugālē. Tas, protams, nemazina to, ka šodien apskatāmais priekšlikums ir ļoti aktuāls, bet varbūt, ka mēs varētu papildināt to ar tām bažām, ko es minēju. Un, ja šī priekšlikuma īstenošanai vajadzēs trīs gadus, Tas man liekas pārlieku garš periods. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc mums ir jānosaka termiņš, kas eh, pa, pavirza mūs 4-5 gadus nākotnē. Kamēr mēs to pieņemsim, tikmēr mūsu iedzīvotāju tiesības, eh, intereses tiks palikts malā vienkārši. Bet mēs esam katrā ziņā gatavi sadarboties ar referenti. Paldies, FDD. Barbara Kapela nav. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona Danuta Hībnere. Paldies! Vēlējos divas lietas pieminēt, eh, uz kurām atsaucas arī daži kolēģi. Eva, Vai tu pievērsi uzmanību šai iespējai, kas var kļūt par realitāti, šī šķērs subsidizācija bankām cenšoties atgūt uh, savu zaudēto peļņu uz komisijas maksām no uh, pārobežu darījumiem. Komisija tieši norāda, ka tās ir bažas, jo tāpēc viņi ir izvēlējušies šādu opciju, kas uh, eh, samazinātu risku, bet es neredzu uh, Eh, to komisijas eh, dokumentos un arī tavā ziņojumā neradu centienus eh, samazināt šo risku. Otrs jautājums ir saistīts ar tavu diezgan stingro prasību pārskatīšanas klauzulu iekļaut. Tā ir tāda neierasta stingra. Vai esi apsvērusi, ka ta, tas varētu novest uh, pie regulas darbības jomas paplašināšanas nākotnē, kas varētu ļaut mums vienādot uh, maksas jebkurā uh, dalību valstī, jebkurā valūtā attiecībā uz to, ka tie šīs, tie, šie maksājumi tiktu pielīdzināti iekšējiem maksājumiem valstī. Nina Gila, paldies priekšsarētāji, paldies referentei. Es atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu, ko sagatavoja Eiropas komisija Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs eh, dokuments, eh, lai panāktu, ka iekšējais tirgus labi strādā un pārobežu maksājumi eh, būtu komisijas maksu ziņā pielīdzinām vietējiem. No apvienotās karalistas perspektīvas uh, Man bail, kā izējot no Eiropas Savienības, izstājoties no tās un no vienotā tirgus, mūsu uzņēmumi nesaņēmis iegūmus no šīm reformām. Un man īpašas bažas rāda, rada tas, ka apvienotās karalas nesenie, valdības nesenie paziņojumi attiecībā uz to, ka iespējami arī Brexit bez vienošanās tas varētu izmaksāt daudz vairāk uh, apvienotās karalists pilsoņiem un uzņēmumiem, Eh, ja, tad, kad eh, viņi izmanto kredītkārtu šādiem pārobežu darījumiem. Bet par šo priekšlikumu kā tādu man rada bažas 11. grozījums no referents puses. Es vēl neesmu pārliecināta, ka mums vajadzētu svītrot visu šo priekšlikumu saistībā ar e, pienākumu deleģēšanu EBA. Un, kas attiec uz referents ierosinājumu, noteikti pagaidu ierobežojumu, jeb griestus pārobežu eh, valūtas maiņas darījumiem. Es neesmu pārliecināts, ka tas palīdzēs eh, nodrošināt labāk funkcionējošu iekšējo tirgu. Mums nav pietiekama caurskatāmība, lai mēs saprastu, kas dara un ko dara. Referente teica, ka jūs vēl, eh, ka vēlaties to atstāt tirgus ziņā, bet mūsu pieredze ir tāda, ka tirgus pats sevi nekoriģē šādos jautājumos. Es vēlos saprast, vai ir varbūt vēl kaut kādi apsvērumi referentei, eh, kā pamatojums svītrot šo eh, komisijas piedāvāto risinājumu. Paldies! Vai komisija vēlas izteikties, lūdzu? Paldies priekšsēdētāji, labdien visiem! Man prieks konstatēt, ka tik liels atbalsts ir šīs iniciatīvas uh, uh galveniem mērķiem. Un it īpaši tiek atbalstīt šī uh, izmaksu uh, vienādošanas iniciatīva attiecībā uz pārrobežu darījumiem. Ir atsevišķi deputāti, kas vēlas to attiecināt arī uz citām valūtām, bet uh, mēs to neatbalstīt saskaņā ar ietekmes novērtējumu. Uh, Jā. Ja Uh, varam konstatēt, ka lielākā daļa pārobežu darījumu notiek eiro un ir jau efektīva infrastruktūra izveidojusies. Un ja mēs pievēršamies tikai pārobežu darījumiem eiro, valūtā, tad reāls ieguvums būs patērētājiem, un tas būs arī uh, stimuls pāriet uz pārobežu darījumiem eiro valūtā. Tālāk par caurskatāmību valot, valūtas kor, konvertēšanā tiek, mēs esam konstatējuši, ka banka šādi cenšas uh, atgūt uh, zaudēto uh, pēļņu. Tāpat laikā tehniski ir grūti īstenojams šāds pasākums. un ir rūpīgi jāizvērtē, ko tas viss nozīmēs praksē. Tādēļ mēs arī pilnvarojam banku, Eiropas banku iestādi, lai viņi izvērtētu, kāds būtu labākais risinājums, jo viņiem ir atbilstoši resursi viņu rīcībā. Tā mēs esam. Uh, Uh, zināmā mērā atteikušies no šī priekšlikuma, jo daudz dalību valstis arī ir pret, bet mēs uh, tomēr padomas priekšlikumus pieļauj tādu vispārēju caurskatāmību nodrošināt un virzīties uz priekšu un arī ņemot vērā Eiropas banku iestādes uh, atzinumus. Un tā tad. Mums pat nebūtu jāgaida trīs uh, gadi saskaņā ar uh, padomas priekšlikumu, kā tas uh, sākotnēji bija iecerēts mūsu priekšlikumā. Bet katrā gadījumā šis priekšlikums nodrošinās reāls ieguvumus tiem, kas izmanto maksājumus pakalpojumus. Tagad vārds referentei. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties ēnu. No referentam un kolēģiem, kuri uzstājās par viņu uh, komentāriem un uh, pozitīvo attieksmi un arī ļoti konkrētiem priešlikumiem, kas tika izteikti. Esmu gatava ar jums apspriesties, kā šīs labās idejas iekļaut uh, manā ziņojumā. Tikai daži punkti lai arī eh, šķēršļu likvidēšana visiem eh, pārobežu darījumiem visās dalību valstīs novestu pie eh, reāla vienotā tirgus mazumtirdzniecībā ieguvēji būtu arī uzņēmumi, tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem, lai neradītu papildu izdevumus uh, šo maksājumu nodrošinātājiem, šo pakalpojumu nodrošinātājiem, un lai šīs uh, izmaksas nebūtu lielākas kā reālais ieguvums lietotājiem. Pakalpojumu sniedzēji var uh, nonākt pie tā, ka viņiem vienkārši nav cits izvēles, kā palielināt pakalpojumu cenas, lai um, nu, izlīdzinātu šāda regulējuma radīto ietekmi. Un uh, šeit ir uh, runa par 80% Uh, darījumu uh, no ne Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad, tad tas ir ievērams solis uz priekšu salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju. Jāatcerāmies, kas notiek pirms pāris gadiem attiecībā uz viesabonēšanas dosjē. Mēs konstatējam, ka progress notiek, bet tas, tā ir virzība uz priekšu soli pa solim. Un uh, um, tātad šī sadaļa ziņojuma projektā būtu vēl jāapspriež. Ja šo uh, regulu attiecinātu uz visām valūtām, manuprāt, tas būtu nepieciešams nākamais solis. Uh, pirms tam būtu pamatīgi jāizanalizē šāda soļa ietekme Tāpat būtu nepieciešama detalizēta ietekmes novērtēšana, par ko ir runa arī ziņojuma projektā. Runājot par valūtu konvertēšanas komisijas maksu, šeit ir iespējams panākt uzlabojumus, nodrošināt lielāku caurskatāmību. Un es ceru, ka mums kopīgiem spēkiem tuvāko nedēļu laikā izdosies panākt šādus uzlabojumus. Tālāk par šķērs uh, subsīdijām šeit pastāv noteikts risks. Tādēļ uh, mēs arī risinām ziņojumā šo uh, valūtas uh, konvertēšanas komisijas maksu jautājumu. Un uh, es arī sagaidu no jūsu grozījumiem uh, jaunas, interesantas idejas par to, kā sadarboties labāk. Nu, mēs esam uh, noteikuši tādu uh, saspringtu darba grafiku un, un aicinu visus aktīvi sadarboties turāko pāris nedēļu laikā. Paldies! Paldies! Tagad grafiks grozījumu iesniegšanu līdz 14. septembrim, pulksten 12. dienā to izskatīšana 8. oktobrī, balsojums mūsu komitejā 5. novembrī. Un paziņojums par šo jautājumu novembra pirmajā plenārsesijā, kas ļautu pāriet pie trialogu sarunām. Paldies, nākamais punkts. Uh ziņojuma projekts par Itālijas pašvaldības kampione d'Itālija un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un direktīvas 2018 šķērsvītrā 2008 šķērsvītras 118 grozīšanu, ņemot vērā to, ka mums ir ļoti saspringts uh, darba grafiks, un šim priekšlikumam nekādu iebildumu nav. Un e, pats esmu arī referents par šo ziņojumu. Nav paredzēts nekādi grozīt komisijas priekšlikumu. Ir paredzēts grozīt PVN un akcīzes direktīvas attiecībā uz Uh, Itālijas pašvaldības kampione d'Itālija un Lukāno ezera uh, ūdeņus uh, Eiropas Savienības muitas uh, teritorijā, jo pašais šīs teritorijas ir izslēgtas geogrāfisku iemeslu dēļ, jo tās ir izolētas teritorijas uh, ekonomiski uh, grūtā situācijā. Vēsturiski šāds solis ir bijis pamatots, tātad tos neiekļaut uh, Eiropas Savienības muitas teritorijā. Itālija uzskata, ka šāda izslēgšana vairs nav nepieciešama, un Itālija ir vērsusies pie komisijas, un komisija ierosina šīs divas teritorijas iekļaut Eiropas Savienības muitas teritorijā un uz tām attiecināt PVN un akcīzes direktīvu. Bet komisija tomēr ierosina, ņemot vērā Itālijas tātad valas varas iestāžu lūgumu un neattiecināt PVN režīmu bet tikai attiecināt akcīzes mm, nodokli un uh, tas nāktu par uh, labu vietējiem uzņēmumiem sadarbībā ar Šveici. Tātad uh, komisijas priekšlikums aicina formāli uh, mainīt uh, PVN direktīvu no 6, pārvietojot tās no panta 6.3, uh, kurā ir uzskaitītas teritorijas, kas neietilpsta um, muitas teritorijā, un tās uh, iekļaut sestā panta pirmajā punktā, kas ietilp šajā teritorijā, bet uz kur, kur nedarbojas šī PVN direktīva un mēs atbalstām to, ka padomē ir ātri jāpieņem šāds lēmums. Ir tikai divi ēnu referenti šeit zālē. Un pirmais ir Sens Gikolds, lūdzu. Jā, paldies, pārsteigums Man tas ir pārsteigums. Paldies priekšsēdētāji. Vēl viens ar Itāliju saistīts jautājums. Šodien mums tādu ir daudz, sākot jau ar rīta ziņām un beidzot ar vakara ziņām, un tagad arī ekona ar to nodarbojas. Protams, mēs atbalstam šo kampiones reģionu Tātad Kampione d'Itālija pašvaldība un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu muitas teritorijā. Tāpat laikā uh, komisija mm, rosina neiekļaut šīs teritorijas PVN, uh, PVN direktīvas aptvērumā, kaut gan šis būtu īstais brīdis to darīt ņemot vērā to, ka kampione atrodas Itālijas lielākais kazino un aicinu jūs visus aplūkot šī kazino uh, fotografiju. Šis uh, kazino pirms mēneša bankrotēja, tas radīja pašvaldībai lielas finansiālas grūtības, un uh, tas rada šaubas par to, vai kampione var efektīvi cīnīties pret krāpšanu nodokļu jomā, un vai tādēļ šīs abas teritorijas būtu jāizslēdz no eh, PVN direktīvas aptvērumu. Tas būtu nepareizais signāls. Gluži pretēji aicinām komisiju uh, ierosināt padomēji, kā tikt uh, vaļā no visa šī sāraksta, uh, kas nav iekļauts muitas teritorijā, kā piemēram Lamanša šauruma salas. Tātad tas šeit ir runa par astoto pantu direktīvā. Tas tāpēc atsaucas ar darbu pie pašu resursu dosjē. Un kāpēc gribētu arī, lai komisija mums īsi paskaidro, kāda šī iespēja līdz šim nav izmantota gan attiecībā uz kampione pašvaldību, gan arī uz citām teritorijām, kurām ir paredzēts izņēmums. Paldies! Priekšsēdētājs komisijas pārstāvi, diemžēl, zālē nav, bet nu, mēs eh, lūgsim, lai viņi atsūta rakstveida atbildi uz uh, Gigolda kunga komentāru. Gigolda kungs dīvaini, ka viņi neatrodas zālē parasti. Tā tas nav. Tātad mums jāpieņem zināšanai šis fakts. Priekšsēdētājs, nē, nē, nu, koordinātori patiesībā nolēma piemērot vienkāršotu procedūru, jo, nu, sākotnēji skat, izskatījās, ka nekādu domstarpību šai punktā nebūs, un neviena grupa neko tādu neprasīja. Bet, eh, ja šeit eh, parādīsies domstarpības eh, šai dosie, tad mēs pāriesim pie parastās procedūras, un tad uh, ievērosim visus šos nepieciešamos soļus, kā tas parasti ir. Vai jūs esat pabeidzis? Jā, tad nākamais ēnu referents ir Migals Viegas. Jā, paldies, pavisam īsi gribu teikt, nekas mums nav pret šādu uh, Itālijas lūgumu. Mēs pieņemam, ka tādējādi eh, tiek ņemtas vērā reģiona un vietējo dzīvotāju vajadzības. Nekāda iebilduma mums nav pret šo priekšlikumu. Priekšsēdētājs vai kāds vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā? Neviens. Nu, runājot vispirms par procedūru. Saskaņā ar vienkāršoto procedūru, kā jūs zināt, Eh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 6. septembris. Jā. Tiks saņēmt, ja netiks saņēmt septiņi iebildumi, deputāti iebildumi, tad pāriesim uzreiz pie, pie eh, šāda lēmuma pieņemšanas, nu, pēc lietas būtības. Jāsaka, pašreizējā situācija ir tāda, ka tas ir uh, anklāvs, kas, kam apkārt atrodas Šveice, un tā, uh, līdz ar to šis, šī teritorija ir izslēgta mu, muitas savienības. Ja nekas nenotiks, nu tad uh, arī turpmāk šī teritorija paliks ārpus muitas savienības. Nu, katrā gadījumā uh, nevar nekādu citu uh, rezultātu prognozēt, arī ņemot vērā piemēroto procedūru. Es uzskatu, ka tas ir uh, pozitīvs solis uz priekšu, uh, ka šī teritorija tiek iekļauta muitas savienībā un tādēļ Arī es atbalstu komisijas priekšlikumu, bet tomēr mēs uzmanīgi izlasīsim šo komisijas atsūtīto atbildi un tad izvērtēsim, kādi soļi turpmāk būtu jāspēr, ņemot vērā visas procedūras nianses. Paldies! Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Esmu ļoti pateicīgs tam, ka Pērters Simons ir piekrītis turpmāk vadīt sēdi. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um, dear colleagues, um... Godātie kolēģi, ņemot vērā to, ka jau esam iekavējuši par desmit minūtēm, tā tad pāriesim uzreiz pie 15. punkta. Arī šeit ir vienkāršota procedūra, administratīvā sadarbība, akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektroniskā reģistra saka saturu. Eh, referente ir Ivana Malētiča, un eh, dodu viņai vārdu uz trim minūtēm, un pēc tam varēs izteikties ēnu referenti katrs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! ierosinātie grozījumi regulai par administratīvo sadarbību akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu ir būtiski, jo elektroniskā reģistra saturs tiks harmonizēts ar jauno direktīvu par akcīzes nodokli. Tātad šeit notiks tehniska harmonizācija un direktīvas jaunās normas prasīs uh, reģistrēt uh, uh, operators, kas pārvieto preces saskaņā ar 5. pantu un attiecībā arī uz akcijas precēm, kas tiek laistas tirgū vienā valstī, bet pēc tam pārvietotas uz citu dalību valstu komerciālos nolūkos lai varētu izsakot šīm plūsmām, regula mainīsies un tiks iekļautas divas jaunas ekonomisko operatoru kategorijas šajā reģistrā. Bez jauninājumiem šai reģistrā nebūtu iespējams izsakot šādām plūsmām. Šīs jaunās uh, kategorijas ir certificēts uh, ekcīzes preču glabātājs uh, attiecībā uz uh, apgrozījumā laistām akcijas precēm. Un E, elektroniskais reģistrs iekļaus arī informāciju par reģistrēto glabātāju tiesībās atstāt šo teritoriju. Attiec, tas līdz šim attiecās tikai uz oficiāliem noliktavu pārvaldītājiem. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt komisijas priekšlikumu, ka šeit nav nepieciešams pieņemt citus grozījumus un šo ziņojumu varam apstiprināt vienkāršotajā procedūrā. Paldies Ivānai! Un tagad nākamā EKR e grupas uh, ēnu referente Kēja Svinbērna. Viņas nav zālē, vai ir vēl kāds cits, uh, viņu, kas viņu aizvieto? Nē. Tad uh, nākamā runāta Eldes vārdā ir Līve Vierinka. Paldies! Vēlos paust atbalstu komisijas priekšlikumam un arī atbalstu vienkāršoto procedūru. Administratīvā sadarbība, vienkāršojot elektronisko datu bāžu izmantošanu, ir tas solis, ko es atbalstu, ja tiek ņemtas vērā visas prasības attiecībā uz privātumu nodrošināšanu un attiecībās tiesību aktu normas. Eh, šādi grozījumi uzlabos eh, atbildīgo iestāžu darbu attiecībā uz eh, akcijas preču apriti. Paldies! Nākamā runātāja Molijas Kota Kato, bet viņas nav zālē, vai neviens viņu neaizstāja, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Nē. Nav Tātad manā sarakstā ir tikai divi ēnu referenti, bet ja jūs vēlaties, lūdzu, pervāņš varat arī uzstāties. Varu informēt eh, sekretariātu, ka mūsu ēnu referenti ir Madija Delvo, kuras vārdā es runāšu. Eh, šie komisijas priekšlikumi saskan ar mūsu mērķiem nodokļu politikas jomā un tie palīdz aizpildīt pastāvošos robus likumdošanā, lai novērstu nodokļu nemaksāšanu, un tas tiek panāks stiprinot e, administratīvo sadarbību starp dalību valstīm, un arī uh, priekšlikums e, palīdz vienkāršot procedūru un veicina digitalizāciju, kas ir pozitīvs punkts Un tādēļ eh, Delvo kundze eh, pozitīvi vērtē eh, šo ziņojuma projektu, kur ir ierosināts dot priekrišanu šim nestrīdīgajam jautājumam un arī atbalsta vienkāršotās procedūras pie lietošanu vai piemērošanu. Paldies, saka priekšsēdētājs, atvainojos pervānšas Beres kundzē. Manā sarakstā nebija jūsu ēnu referenti. Gribu teikt, ka 6. septembris ir iebildumu iesniegšanas termiņš, un ja tādi netiks saņemti, tad ziņojums tiks iesniegts uh, oktobra pirmajai plenāra sesijai. 16. punkts Eiropas Savienības pašu resursu sistēma, atzinuma projekta sagatavošana, apspriešana un atbildīgā komiteja ir budžeta komiteja un referents ir Ramons Atondo. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Tātad eh, šobrīd mēs izskatām eh, padomas priekšlikumu Pēc tam, kad eh, komisija eh, sagatavoja savu dokumentu vēloties modernizēt Eiropas pašresursu sistēmu, parlamentam šis jautājums vienmēr ir bijis eh, tūs sirdī, jo, protams, ka mēs vēlamies, lai visi varētu sevi intens, sevi finansēt, tai ir nepieciešama pašresursi, proti, lai tā nebūtu tik ļoti lielā mērā atkarīga no dalību valstīm. Patiesībā Eiropas Savienībai nākotnē būs jāstops ar ļoti lieliem izaicinājumiem, tas jau ir skaidrs. Kā to visu finan kā risinājums finans finansēt? Vēlētos um, atgādināt, ka mēs runājam par priekšlikumu, kur pieņemšanā ir nepieciešama padomas eh, vienbalsība un padom, eh, un tātad parlaments tikai sniedz savu atzinumu. Tas ir tikai konsultācijas procedūras ietvaros. Tā tad eh, budžeta komiteja arī it kā ir atbildīgā, un eh, tā ir atbildīgā komiteja ar diviem referentiem. Bet uh, priekšlikums tajā ir tā kā divas sadaļas. Pirmā - modernizēt pašresursu sistēmu, tādu kāda tā jau ir, un otrs atzars ir meklēt jaunus ieņēmumu avotus. Bet uh, Un tā ir mana dziļākā pārliecība, un tāpēc esmu arī iesniedzis savus grozējumus. Es uzskatu, ka padome nav pietiekama ambicioza, jo šeit runa ir tikai par trim priekšlikumiem. Tātad, kā finansēt uzņēmuma nodoklis, tā saucamā konsultētā nodokļu bāza, un e, iespējams, ka, kā jau šeit parādījās, e, tas varētu būt Eiropas Savienības pašresursu finansējums. Nākamais eh, - izmešu aplikšana ar nodokli vai sava veida taksācija. Un visbeidzot, tas, ko dalību valsts iemaksāta Eiropas Savienības budžetā. Varbūt, ka mēs varētu savu veidā uzlikt eh, nodokli plastmasai vai eh, veicināt plasmasas pārstrādi. Tādā veidā mēs arī samazinātu plasmasas atkritumu apjomus Eiropā bet es uzskatu, ka mums ir jābūt daudz ambiciozākiem. Varbūt, ka tas neizklausās vienkārši un tomēr. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt par citiem momentiem. Tātad pirmais - ieņēmumi no eiro sistēmas. Es domāju, piemēram, ECB peļņa un citi ar eiro saistīti avoti. Komisija jau par to runā kompensējot dažādām dalību valstīm izmaksāto. Piemēram, Eiropas Savienības palīdzība valstīs ar augstu bezdarba līmeni un Eiropas eh, centrālās bankas eh, darba grupa strādājot pie šā priekšlikuma eh, ir jau pieminējuši šādu iespēju, bet komisija to savā dokumentā nepiemina. Nākamais eh, ieņēmumi no vērtspapīriem. Mēs eh, lielā mērā šeit eh, tā kā jaucam kopā budžetu, bet kāpēc budžeta paši ieņēmumi nevarētu ļaut finansēt dažādus uh, finansējumus? bet eh, Eiropas Savienības dibināšanas 310. pāns neparedz šādu iespēju, bet domāju, ka mums vajadzētu būt konstruktīvākiem šeit. Jā, jau minēju, ka parlamentam vajadzētu izvirzīt augstākas prasības, un trešais - tā iespēja jau ir. Eiropas Savienībai varbūt vajadzētu izveidot pašai savu fondu, kuru nākotnē varētu izmantot investīcijās. Lielās pasaules valsts un ekonomikas jau ir ieviesuši šādu metodu vai šādu formu, un brīžos, kad e, valstī neiet tik labi, šis fonds tiek izmantots. Un Monti runā, ka uh, ieņēmumi no importa nodavām un apliekot uh, augsta oglekļa izmešu ekonomikas un nozares. Tātad, jā, tam es piekrītu, ka vajadzētu atbalstot ekoloģiskus risinājumus, palielināt ieņēmumus Eiropā. Nu, un ir tā saucamās pārējas klauzulas. Piemēram, Ir piemēram šāda pārējais klauzula, kas attiecas, ja padomē viena valsts balsojumā ar savu veto nobloķē lēmumu pieņēmumu pieņemšanu. Bet tas no manas puses arī būtu viss. Paldies Ramonam, saka priekšsēdētājs, un tagad divas minūtes katram došu vārdu ēnu referentiem. EPP tikko ievēlētais koordinators. Apsveicu jūs ar to. Tātad EPP Ferberkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, runāšu Lama Sūra kunga vārdā, un kad es saku es, tad es nolasu viņa lasīto. Tā tad Lama Sūra kungs saka, vispirms es vēlētos pateikties eh, mūsu referentam par ļoti interesanto dokumentu, ko viņš ir sagatavojis par šo tematu. Visiem jau ir skaidrs, ka Eiropas Savienības pastāvēšanas nākotnē ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, rast inovatīvus risinājumus Eiropas Savienības budžetam. Un man ir bijis ļoti liels prieks sadarboties ar referentu un darīsim to arī turpmākajā laikā. Izskatot referenta priekšlikums, vēlētos tomēr izteikt atturīgu viedokli par vairākām no referenta ierosinātajām idejām. Tātad Specifiski runājot no pašresursu, no pašresursu saruk, um, saraksta, tā tad eiro sistēmas ieņēmumus uh, un Eiropas stabilizācijas sistēmu veidojot. Tā tad es uzskatu, ka uh, vajadzētu tomēr saglabāt tos uh, pamudinājumus, kādi šobrīd ir iestrādāti Eirozonā, ne Eiropas zonas valstīm tai pievienoties. Patreiz spēkā esošās eh, struktūras tādas kā FC jau darbojās, un tomēr izmantojot uh, parādu sistēmu un sava veida fondu sistēmu, tas mūs eh, diez vai ved pareizajā virzienā. Tomēr esmu mm, priecīgs piekrist lielai daļai referenta ierosināto risinājumu. Darbs pie dokumenta to vajadzētu pabeigt pēc iespējas ātrāk, īpaši ņemot vērā pēc pusgada paredzēto Brexit pilnību. Visbeidzot, es piekrītu referentam, ka padomai vajadzētu varētu izstrādāt tādu likumdošanas procedūru, kas ļautu pašres, tātad, kas ļautu tādos jautājumos kā šis par pašresursiem parlamentam būt kā pilntiesīgam diskusiju partnerim un nevis tikai piemērot eh, konsultāciju procedūru. Thanks, Markus, for the ECR now, Bernd Luke. Bens Luka tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, referentam. Man ir divas kritiskas piezīmes. To, to mēs arī tikko dzirdējām. Iegum no eiro sistēmas pienāks centrālajām bankām un caur tām nonāk uh, dalību valstīm. Tie nav mums pieejami tiešā veidā, bet uh, tas prasītu zināmu pilnvaru nodošanu uh, patiešo Eiropas līmenī, slēdzot nacionālos parlamentus. Nu, tas nav reāli. Kas attiecas uz Eiropas suverēno fondu, tam arī ņēmumiem nav nekā kopīga. Man pietrūkst kritiska skatījuma uz komisijas priekšlikumu, ko es uzskatu par slīdzinoši sliktu. Un vēlos pamatot. Pirmkārt, komisija neuzrāda nekādas pierādījumas, ka līdzinājā sistēma ir slikta, jo arguments par eh, nacionālajiem bruto produktiem, ka eh, prasot ieviest arī prasījumus uz eh, citiem avotiem finanšu jomā, nu tas būtu pielīdzināms viltus ziņām PVN sistēmas pārskatīšana varētu būt iespējama, bet tas nemazina to, kā uh, apturēt uh, nodokļu maksātāju bāzes eroziju. Uh, un erozija notiktu tādēļ, ka dalību valstis aizvien vairāk izmantotu samazināto nodokļu likmi. Tādējādi samazinātos nodokļu bāze Eiropas līmenim. Šeit acīm redzot ir runa par pastiprinātu sadarbību, nevis visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Līdz ar to absolūti nav skaidrs, kā tas var būt Eiropas Savienības pašu resursi, ja, ne, ja nepiedalās visas dalībvalstis. Un tas apdraud pašu, pro, um, pašu principu Ja tagad Eiropas Savienība saka, ka mēs vēlamies atsevišķi iekasēt Eiropas Savienības līmenī nodokļus, nu tas eh, nav īsti risinājums. Par emisiju tirzniecību arī var runāt kā variantu, tur neiedziļināšos. Atgādināšu tikai plasmas atkritumu jautājumu. Cenšoties iekasēt šeit līdzekļus Eiropas Savienības budžetām ir saprotama vēlme. Uh, bet eh, nav skaidrs, kā piesaistītājs maksā eh, princips tiktu īstenots. Jo gal galā, ja tā maksa tiek iepras, pieprasīta no dalībvalstīm, tad maksātājs iznāk šo dalībvalstu nodokļu maksātājs, nevis piesārņotājs. Un līdz ar to vajadzētu tomēr uzlikt eh, finansiālu slogu tiem, kas tiešām piesārņo vidi. Paldies, Lukas kungs, tālāk Alde grupai Līve Vierinka. Thank you, Chair. The... Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Dārgais eh, Tondo kungs, paldies par jūsu sagatavo, sagatavotu ziņojumu un idejām. Ļoti ambiciozi, mūsuprāt, pat drusku pārāk ambiciozi. Protams, Eiropas Savienība jau nevar adekvāti darboties un izpildīt iedzīvotājiem vislabāko, ja tikai eh, mēs balstamies uz dalību valstīm. Ir pienācis laiks iegūt lielāku fiskālo neatkarību, un es esmu pārliecināta, ka tas nākt par labu arī pašām dalību valstīm. Godātie kolēģi, pašresursi nozīmē pašu atbildību, un tomēr vēlētos izteikt sekojošus komentārus. Vispirms, referents ir pieminējis Eiropas Savienības fondu, uh, Kas tas ir un kāda būtu tā loma? Nākamais par eiro obligācijām. Princips jau darbojās tad, ja ik viens pieturās pie budžeta un fiskālajiem nosacījumiem, un tomēr es domāju, ka reālā fiskālā un finansiālā realitāte ir cita. Visbeidzot, runājot par specifiskiem izdevumiem un izdevumu postaņiem. Ceturtais pašresursu avotiem ir jābūt jau esošiem. Un e, domāju, ka tam tomēr vajadzētu sasaukties ar Montijas ziņojumā pieminēto. Nevar būt tā, ka mēs uzliekam jaunas nodokļus mūsu iedzīvotājiem. Un visbeidzot, nevar uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir atcerēties, ka Eiropas Savienības izdevumiem ir jāatbilst tās ieņēmumiem. Ja mēs kaut ko aizņemamies, tad tas mums nav pilnīgi pieņemami un ceru uz auglīgu sadarbību turpmākajās nedēļās. Prieksēdētājs, paldies! Un nākamais uh, Urtasuna kungs no Zaļo grupas. Paldies! Arī es vēlētos pateikties. Uh, mūsu referentam un vēlētos pateikties arī šā rīta dzirdētajām idejām, visiem tiem, kur tās ir sagatavojuši. Ir jau skaidrs, ka ir jāreformē pašresursu sistēma, jo šobrīd 80% no Eiropas Savienības finansējuma sastāv dalību valstu maksājumu, kas racionāls sarunas par budžetu vispār izslēdz. Es uzskatu, ka patreizējās debates neradīs lielāku solidaritāti starp Eiropas Savienības valstīm, reģioniem un iedzīvotājiem. Zaļo politiskā grupa atbalsta ideju, ka mums ir jābūt trīs jauniem pašresursiem - CCTB, e, emisiju sistēma un plastmasas nodoklis. Tie ir e, nodokļi, tie ir pašresursu avoti, kurus mēs zaļie esam atbalstījuši jau gadu garumā. Uh, Lūdzu, saprotiet, ka mēs vēlamies samazināt eh, no 27 valstīm uz IKP balstītos maksājumus Eiropas Savienības eh, budžetā, un mēs vēlamies tiešām radīt adekvātus Eiropas Savienības pašresursus un nevis tikai balstīties uz dalību valstu maksājumiem. Bet, eh, protams, ka ceram, ka Eiropas komisija, kur vienmēr ir atbalstījusi tā kā EP um, izteikto viedokli, nu redzēsim. Mūsu politiskā grupa nav pārliecināta, ka tās dalība valstis, kurām ir ne, šobrīd piedāvāts piecu gadu periods, pārējais periods, ka tas ir adekvāti. Bet, kā jau es teicu, Regī kunga ziņojumu vēlamies padarīt mums pieņemamāku un ceru, ka tuvākajās nedēļās paredzētajās sarunās mums izdosies viedokļus kaut nedaudz tuvināt, veidojot mūsu vēlētājiem un iedzīvotājiem vislabākos risinājumus. Jauns enerģijas eh, nodoklis, nodoklis eh, transportam, fosilajām degvielām, kā arī Eiropas telefona nodoklis. Mēs iesniegsim grozījumus, kas eh, attieksies uz pašresursu griestiem, un tas lielā mērā sasauc ar referentu ierosināto. Visbeidzot, mēs uzskatām, ka pārstāvniecības, nu, eh, tā tad. Eh, um, pārstāvniecību aplikt ar nodokli un konkrētu vietu nevajadzētu. Un par to mēs arī iesniegsim grozījumus. Paldies, bet eh, ceru, ka ar Hauregī kungu sadarboties mums izdos. Thank you, Ernest. Next one. Paldies, Ernest. Tālāk, goja grupas vārdā Papadimulis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties eh, referentam Haurēgī kungam par šo ziņojumu projektu, ko viņš tikko prezentēja. Es piekrītu viņa paustējai pamata nostājai. Eiropas parlamentam ir jābūt ambiciozākam runājot par pašu resursu jautājumu. Un es īstenībā nepiekrītu daudziem ēnu referentiem, kur izteicās pirms manis, kas nāk no daudz konservatīvākām politiskā spektra partijām. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir pienākums būt ambiciozākiem par padomi un komisiju, balstoties uz parlamenta pieņēm, pieņemtajiem lēmumiem par Eiropas saimnības budžetu. Eiropas parlaments ir pret nostāju kurā ir pausts, ka Eiropas budžetam ir visu laiku jāsamazinās, un Brexit ir iespēja vēl vairāk samazināt Eiropas Savienības budžetu. Šī cīņa turpinās jau gadiem starp neto iemaksātājiem un neto saņēmējiem. Tā tas ir bijis vienmēr, šī, šis pretnostatījums un uzskatu, ka tas tikai noved pie kavēšanās. Un 27 dalību valstu Eiropas Savienībai ir jāsagatavojas situācijai, jo tuvojas Brexit brīdis. Mums ir jāizmanto ne tikai dažas idejas, kas bija Montī ziņojumā, bet arī jānaklē ar saviem priekšlikumiem. Es uzskatu, ka ir nepieciešams palielināt pašu resursus – un tas nozīmē to, ka nacionālajām iemaksām e, būtu jāsamazinās. Un tieši uz šāda pamata mēs sadarbosimies ar referentu un ēnu referentiem, tad, kad uh, iesaistīsimies konkrētās diskusijās, uh, kopīgās sanāksmēs un sagatavosim grozījumus. Es uzskatu, ka mums ir jābalstās uz veselo saprātu. Vai Eiropas Savienība var sasniegt tos mērķus, kas ir izvirzīti, ja mums nav pie, nepieciešamo resursu? Kā mēs panāksim klimata pārmaiņu mērķus? Sociālā nevienlīdzība tikai pieaug. Ir atšķirības reģionāli, arī sociāli. Kā mēs varam to atrisināt, ja mēs vienlaicīgi sakam, ka nevaram palielināt pašu resursu? Tie, kas tā saka, tikai eh, palīdz uh, galēji labējiem populistiem, kas vēlas sagraut Eiropas Savienību. Mēs nevaram no vienas puses teikt, ka vēlamies Eiropas Savienību, mēs esam pār Eiropas Savienību, pār sociālo politiku, pār ieguldījumiem inovācijās, cīņā ar klimatu pārmaiņām, esam pār sociālo kohēziju, bet vienlaicīgi tad, kad eh, nonākam līdz līdzekļu sadalē, teikt pēkšņi nē. Nu tā nevar. Paldies! Paldies! ENF grupas pārstāvēs nereduš, neredzu šeit, Genovkungs. Anemāns kungs būtu paredzēts, bet e, viņu neredzētu. Tāpēc dodu vārdu referentam noslēgumā. Jā, paldies. Vispirms vēlos e, pateikties kolēģiem par viņu izteikumiem. Paldies ēnu referentiem. Uh, Es apzinos, ka mēs visi neesam viensprāts par Eiropas projektu kā tādu. Es zinu, ka mani priekšlikumi ir vērsti uz to, lai piešķirtu Eiropas Savienībai lielāku fiskālo kapacitāti un tādējādi mazinātu atkarību no nacionālajām iemaksām. Protams, ka tā ir politiskā filozofija, politiskais gars, Eh, kas ir manā grupā. Tas pats ir attiecināms arī uz Eiropas komisiju. Eiropas komisija vēlas, lai pieaugtu pašu resursu. Šobrīd eh, šie paši resursi veido 8%. Mēs vēlētos, lai tie sasniegtu 18% tuvāko gadu laikā, bet, lai to panāktu, mums ir nepieciešams eh, atrast fiskālās iespējas. Kāda tad ir komisijas filozofija? Mums ir eh, šī konc eh, kopējā konsolidētā mm, uzņēmuma ienākuma nodokļu bāze un ir šī iegūmi, ko Eiropas Savienība vēlas. Eh, tāpēc ir iekļauts neliels procents no šīm harmonizētajām iemaksām, kas ir daļa no Eiropas Savienības fiskālās politikas. Kāpēc mēs veicam šo harmonizāciju? Tāpēc, ka savādāk tā būtu negodīga konkurence. Uh, Dažu valstu gadījumā tas ir vienkārši eh, nekaunīgi, kā šī konkurence dažās dalību valstīs tiek īstenota. Mēs esam gadiem ilgi to pētījuši. Simon Kungs ļoti labi, es domāju, apzinās, eh, cik eh, nepieciešami ir cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos nodokļu maksāšanas Eiropas Savienībā. Uh, Un tas ir arī pamatā mūsu priekšlikumam. Guve kolēģis izteica komentārus. Nu, nav jau tā, ka mums ir šeit jauni ierosinājumi, bet ja mēs vēlamies, piemēram, cīnīties ar klimatu pārmaiņām, mums ir jāizteno noteikts politikas. Komisija nāca klājā ar priekšlikumu par plasmasas atkritumu pārstrādi. Tās valsts, kas mazāk to darīs, tām būs jāmaksā vairāk. Montīkungs arī ierosināja iespēju veikt da daļai iemaksas no ETS sistēmas. Mēs vēlamies izvairīties no vides dempinga, ieviešot uh, ieved muitu no importētām, eh, ieved muitu importētām precēm no valstīm ar augstiem eh, izmešu līmeņiem. Es saprotu, ka šeit ir ideoloģiski eh, cīņa jāizcīna šajos jautājumos, bet Eiropas parlamentam ir jābūt ambiciozam. Mēs runājam par pašu resursiem, un izskatot šīs izvēles iespējas, šīs opcijas, mums jābūt ambiciozēm eiro sistēmas finanšu ieņēmumu jau tiek izmantot, un ja mēs to jau izmantojam, kāpēc mēs to nevaram ielikt sarakstā? Komisija ir regula, kas nosaka, ka ir sistēma, kas e, kompensē e, šos pasākumus, un kāpēc to nevaram iekļaut. Jā, nu, es atvainojos priekšsēdētāji, ka tik gari par to runājas, esmu gatavs eh, apskatīt grozījumus, lai nonāktu pēc, pēc iespējas plašāk eh, vienprātības. Paldies, Ramon! Grafiks ir tāds, grozījuma iesniegšanas eh, termiņš 4. septembris. To izska tos izskatīsim 8. oktobrī un balsosim 8. vai 9. oktobrī. Nākamais punkts ir 17. punkts - to personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Tas ir ļoti svarīgi, atceroties taksi 1, taksi 2 un pana komiteju darbu, eh, kas bija šeit parlamentā. Mūsu referents Migels Viegašs, eh, vadošā atbildīgā komiteja ir Jurija Ekona ir asociētā komiteja saskaņā ar 54. punktu ar ekskluzīvo kompetenci finanšu pakalpojumu, nodokļu un konkurences jomā. Migēl, vārds jums četras minūtes. Jā, paldies. Manuprāt, šis ziņojums ir e, tāds, kas varētu rast plašu atbalstu. Es domāju, ka mēs visi saprotam, cik svarīgs ir šis temats. Līdz ar to es esmu diezgan optimistiski noskaņots, ka mēs nonāksim pie konsolidēta teksta, kas atspoguļo e, lielāko daļu no mūsu vēlmēm. Ziņojums, kas ir jūsu priekšā, ir uh, mana darba rezultāts, cenšoties uzlabot to, veicot dažādus e, grozījumus, principā cenšoties sniegt tādu kā kopsavilkumu. Es vēlos uzlabot definīciju, to mēs, protams, apspriedīsim. Vēlos paplašināt e, direktīvas darbības jomu ir tāda ideja dzirdēta, ka tas vienkārši nevar darboties, jo tas liktu pašām valdībām eh, veikt eh, pārbaudas attiecībā uz sevi. Tas eh, rada bažas principā. Izskatās, ka mēs e, cenšamies pārāk lielu atbildību e, liekam uz šiem trauksmes cēlājiem e, kontrolēšanai, nevis dalību valstīm. Es uzskatu, ka šeit ziņojumam galvenai idejai būtu jābūt tādai, ka valsts nedrīkst attiekties no sava pienākuma veikt nepieciešamo uzraudzību, kontroli un izmeklēšanu. Šeit ir vēl vairākas svarīgākās, eh, svarīgas lietas. Šai ziņojumā es koncentrēšos uz divām. Mums ir jāgarantē pirmkārt anonimitāte. Mums ir jābalstās uz to pieredzi, kuras esam eh, guvuši pagātnē, attiecībā uz trauksmes cēlējiem, šiem cilvēkiem ir jājūtas absolūtā drošībā. Tad, kad viņi ziņo par kādām problēmām, es domāju, ka mēs Visi saprotam, kāpēc viņi vēlas anonimitāti. Tam ir jābūt skaidri atrunātam. Un šajā priekšlikumā ir vēl viena ideja iekļauta. Un tā ir tāda, ka ārējiem kanāliem ir jābūt pakļautiem iekšējiem kanāliem. Nu, es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Princips būtu tāds, ka trauksmes cēlājiem būtu vispirms jāiziet uh, cauri iekšējiem ziņošanas kanāliem uzņēmuma iekšienē, un tikai tad, kad visas iekšējās iespējas ir izsmeltas, jāpāriet uz ārējiem kanāliem. Manuprāt, tas ir pārmērīgi kā prasība. Izskatās, ka tādējādi tiek ignorēta līdzinējā pieredze saistībā ar trauksmes cēlājiem pēdējos gados. Es ceru, ka mēs debatēs nonāksim pie uzlabota komisijas priekšlikuma, kas pats par sevi ir solis uz priekšu. E, uzskatu, ka šis ir temats, e, kuru mums ir kārtīgi jāizdiskutē, un uzskatu, ka mēs varam e, vēl uzlabot šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, Miguel! EPP būtu Werners Langens, bet viņš nav šeit, vai kāds viņu aizvieto. Izskatās, ka nē. Tad sociāla demokrāta Jeppe Kofots, bet viņš arī šobrīd nav. Olle Ludvigsons viņa aizvieto lūdzu. Paldies, es runāšu Jeppe Kofotu vārdā. Sociāldemokrātu grupa ļoti atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu. Šo komisijas priekšlikumu stiprināja un uzlaboja Juri referente, ieviešot svarīgas drošības pasākumus attiecībā uz brīdinājumiem par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un labāku trauksmes cēlāju aizsardzību, konfidencialitāti un personīgo drošību. Šī direktīvas pamati ir droši. Īstenojot to, kā minimālo standartu, mēs tagad varēsim beidzot nodrošināt, ka ir izveidots vienots e, ietvars trauksmes cēlāja aizsardzībai visā Eiropas Savienībā. Pieļaujot, protams, iespēju dalību valstīm e, vēl stingrāko aizsardzību piedāvāt. Tas jau bijis nepieciešams gadiem ilgi, un parlaments ir izdarījis spiedienu uz komisiju tieši nāk klājā ar šādu priekšlikumu, kuru apskatam šodien. Šis tik tiešām ir svarīgs solis uz priekšu, svarīgs apliecinājums tā vērtībai, eh, kas piemīt darbam, kas veikt šajā komitejā. Tāpat arī Finanšu noziegumu izmeklēšanas komitejā. Ekon komitejai ir īpašā atbildība nodrošināt labāku aizsardzību trauksmes cēlājiem Eiropā. Panamas dokumenti, paradīzes dokumenti, Luxlīks, Danske Banka naudas atmazgāšanas skandāls. Tie visi tika atklāti pateicoties drosmīgai rīcībai no trauksmes cēlāja puses. Ja nebūtu šo cilvēku rīcība, tad naudas atmazgāšanas schēmas starptautiskā līmenī būtu turpinājušās vēl gadiem ilgi. Man ir nepieciešams atgādināt kolēģiem, ka šī komiteja ir vadoša eh, komiteja attiecībā uz minētajiem skandāliem. Tāpēc mums ir jāizdara secinājumi no gūtajām mācībām un ir nepieciešams eh, šīs mācības iestrādāt direktīvā. Balstoties uz iepriekšējo darbu šajā komitejā, taksi, taksi divi, pana un eh, joprojām turpinājušos darbu taksi trīs ietvaros. Mēs zinām, ka trauksmes cēlēji ir eh, ziņojuši pār bankām, konsultāciju firmām, un pret tām ir celtas uh, krimināla sūdzība, uh, krimināla prasības. Vai nevarētu izvairīties no sodiem? Kaut arī mēs zinām, ka ir daudzi cilvēki, kas eh, kā trauksmes cēlāji baidās šobrīd ziņot par notiekušo starptautiskās korporācijās un iestādēs. Un šādos gadījumos var būt problemātiski gan iekšēji valsts ieškišienē, gan starptautiski. Mēs redzam, ka iestādes eh, neinformē viena otru vai arī viņas rīkojas pārāk lēni, reaģējot uz trauksmes cēlāju informāciju. Vai pat dažos gadījumos strādā pret, viena pret otru, nevis palīdz. Šeit ir jākoncentrējas īpaši uz pārobežu sadarbību starp dalību valstīm un kompetentām Eiropas Savienības iestādēm. ir īpaši jāuzlabo sadarbība eh, pārobežu kontekstā. Ir ne tikai jāsaglabā šī sadarbība, bet jāstiprina. Sociāldemokrāta grupai ir jāstrādā pie tā, lai stiprinātu komisijas eh, priekšlikumā ietverto un referentu piedāvāto. Mēs atbalstam to ar īpašu aizsardzību trauksmes cēlājiem, finanšu iestādēs un multinacionālās korporācijās. Herzlichen Dank. Um... Paldies, Ole, ECR grupai, Roberts Zīle. Viņš šeit nav, vai kāds viņu pārstāv, neviens. Ramons Alde grupai. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Miguelam Viegaš par lielisku paveikto darbu. Šīs ziņojums ļoti svarīgs liberāļu grupai. Mēs e, varēsim stiprināt e, to cilvēku tiesības, e, kas ir ziņojuši par tiesībāk pārkāpumiem. Mums ir nepieciešams aizsargāt šos cilvēkus Eh, kuri ziņo par tiesību aktu pārkāpumiem. Un jāaizsargā viņus arī pret atriebību, jo ne visās dalībvalstīs viņiem ir vienāds aizsardzības līmenis. Mums ir zinām labākā praksa dalībvalstīs. Eh, un šis mums šķiet ļoti svarīgs jautājums. Tāpat mēs uzskatām, ka šajā ziņojumā ir jāiekļauj atsauce uz kibernoziegumiem, kiberuzbrukumiem. Tāpat arī attiecībā uz kiberterorismu. Mēs zinām, ka šādi noziegumi kļūst aizvien aktuālāki mūsu iedzīvotājiem. Eh, Jūlijā ar citiem koordinatoriem bijām ASV, un ASV iestāžu galvenās bažas bija kiberuzbrukumi. Viņi par to baidās vēl vairāk nekā eh, finanšu eh, noziegumi. Viņiem ir īpaša politika šajā jomā, bet viņi tiešām baidās no kiberuzbrukumiem. To viņi uztver kā galveno draudu šobrīd. Uh, mums ir jāņem vērā šādas iespējas, ka jaunas tehnoloģijas e, paver šādas iespējas. Un gal galā mēs runājam par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Šeit vajadzētu iekļaut arī atsauci. E, to varbūt e, citu grupu pārstāvi arī var apsvērt. Ka notiek daudzi Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumi transponēšanas un piemērošanas fāzē. Uh, Kā jūs zinat, eh, komisija katru gadu tūkstots pārkāpumu procedūru uzsāk. Viņa, dalī, viņa mājaslapā lapā ir uh, reitings valstīm, un Mario Draghi bija ekon komitejā. Viņš bija tiešām aizsvilies. Pirmo reizi redzēju viņu tādu. Viņš apsūdzēja dalībvalstis, ka tās uh, neīsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Viņš runāja par NPL, par sliktiem kredītiem. Viņš teica, ka tieši dalību valstis un viņu nevēlēšanās rīkoties ir e, šo kredītu krīzes e, cēlons. Mēs runājam par tiesību aktu pārkāpumiem. Dalību valstīm ir savā atbildībā attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu, kur ir, ir paredzēti, lai apmainītos ar labāko praksi šajomā. Paldies! Paldies, Ramon! No GOE, e, FDD un ENF puses neviens nav pieteicies runāt. Tā tas arī paliek. Tad vēlos jūs īsi informēt par tālāko procedūru. Grozījuma iesniegšanas termiņš 4. septembris 16.00 Un tikai angliski drīkst iesniegt grozījums, vai es pareizi lasu tiešām. Jo jūrija jau oktobrī vēlas balsot. Personīgi es uzskatu, ka tas nav pareizi, un vai tas atbilst noteikumiem vispār. Es domāju, ka katram ir jābūt tomēr tiesībām runāt un e, rakstīt, sastādīt grozījumus dzimtajā valodā izskatīšana 24. septembrī grozījumiem, balsošana ekon tai pašā dienā, 24. un jūrī, kā vadošajā komitejā, 10. oktobrī balsot. Man saka, ka tas esot iemesls, kāpēc tikai angliski drīkst iesniegt grozījumus. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts 18. Pārobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana. Vadošā komiteja uh, arī Jurī. Un mēs šodien izskatīsim savu atzinumu, atzinumu projektu. Referents ir Olle Ludvigsons. Lūdzu, vārds jums. Teksamik. Paldies par man doto vārdu, godātais priekšsēdētāja kungs. Šodien mums ir nepieciešams veicināt eh, uzņēmumu pārobežu darbības iekšējā tirgū, un tas ir arī vienotā tirgus visa potenciāla izmantošana daudz lielākā mērā. Vēl bez tam ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi tie pasākumi, kur domāti pārobežu pasākumu veicināšanai, tomēr nodrošinātu arī um, krāpniecības izskaušanu, vai tā krāpniecība būtu vērst uz patērētāju vai uz nodokļu apiešanu. Komisijas priekšlikums ir ļoti labs pamats turpmākām diskusijām, un savā priekšlikumā, savā atzinumā es esmu mēģinājis uzmanību vērst uz tādiem aspektiem, kas ir tieši ekon atbildības jomā. Piemēram, tajā skaitā par eh, darba ņēmēju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā. Protams, ir iespējams kā vienkāršot šo priekšlikumu, tā arī vairākus definējumus sīkāk paskaidrot. Piemēram, es uzskatu, ka aizsardzības pasākumiem ir jātiek stiprinātiem un iespējamām plaisām likumdošanā aizdrīvētām. Un tomēr, piemēram, nevajadzētu varētu joprojām izvairīties no nodokļa izvairas nenosodīšanas. Tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu ievies definējumu, kas tad ir mākslīgs, mākslīgs algoritms jo patreizējā, diskute, patreizējā definējumā ir iespējama dažāda tulkojuma piemērošana no dalību valstu puses, lai nebūtu tā, ka definējumu var dažādi tulkot un līdz ar to dažādi interpretēt. Es uzskatu, ka šis jēdziens mākslīgs tiktu paplašināts, lai e, tas attiektos arī uz pārobežu funkcijām. Proti, Mums vajadzētu izveidot harmonizētus pasākumus pārobežu darbībām. Tādējādi mēs aizdrīvētu iespējamus, iespējamas plaisas arī neskaidrības veidošanā. Šie te mākslīgie pasākumi, manuprāt, izvirza pasākumus lai reģistrēšanās datums būtu saistīts ar reālu reģistrēšanas datumu. Es uzskatu, ka e, tiesiskuma palielināšanas dēļ mums ir nepieciešams runāt par tādām lietām kā nodokļu izvēra. Komisija savā priekšlikumā runā par cita starpā arī uh, ar pārbaudas iestādes izveidi, un tomēr es uzskatu, ka pārbauda ir jāveic atbildīgiem dienestiem, un komisijas priekšlikumam iesniegšu savus grozījumus. Komisija savā priekšlikumā neparedz pēc kontroli, un manuprāt, tas ir problemātiski, kādā veidā iespējams jau iepriekš paredzēt mākslīgus algoritmus. Tas jau nav iespējams. Īpaši grūti tas ir pārobežu rīcībā. Un īpaši grūti tas ir, ja prasības netiek izpildītas. Un visbeidzot, neesmu pārliecināts, ka labums iekļaut pārobežu, eh, pārobežu rīcību šajā likumdošanas aktā tiešām radīs lielāku tiesisko skaidrību. Es uzskatu, ka e, riski, kas ir saistīti ar šo priekšlikumu, ir pārāk lieli un vēlētos, lai šo sadaļu no priekšlikuma svītrotu. Ceru uz konstruktīvu dialogu, ceru, ka šis konstruktīvais dialogs eh, iestāsies tuvākajās nedēļās. Esmu atvērts un elastīgs, un esmu pārliecināts, ka mums ir jāmēģina rast kopīgi risinājumu ap pēc iespējas plašāku politisko atbalstu. Un, protams, ekon krāsojums ir galvenais. Paldies, Ole! Andrijas Švābas vietā uzstāsies Anna Sanders. Paldies! Vispirms vēlos atvainoties Andrēs Švāba vārdā, kurš savas darba uh, programmas dēļ nevarēja piedalīties šai sanāksmē. Andrēs Švābs pozitīvi vērtē komisijas iniciatīvu pēc Eiropas Savienības uh, tiesas uh, attiecīgo nolēmumu. Ir pienācis laiks Eiropas likumdevējiem izveidot uh, likumdošanas ietvaru, lai atvieglot uzņēmumu apvienošanos, sadalīšanos un uh, galvenās mītnes pārvietošanu vienotajā tirgu. Ir tāpat eh, šim ietvaram jābūt iekšēji eh, saskaņotam un saskaņotam ar pastāvošiem tiesību aktiem. Šīs, eh, līdz ar šīs direktīvas pieņemšanu uzņēmumi nedrīkst nonākt sliktākā situācijā attiecībā ar um, dibināšanas brīvību, kā to ir noteikusi Eiropas Savienības tiesa. Diemžēl priekšlikums to nenodrošina. Švāba kungs uzskata, ka komisijas priekšlikums ir pamatīgi jāizvērtē un jādiskutē parlamentā. Švāps uzskata, ka 86. C pāns un 160 panta D apakšpunkts attiecībā uz uh, pārobežu apvienošanos un sadalīšanos ir uh, pretrunā ar Eiropas Savienības tiesas judikatūru, kas paredz, ka vispārēja prezumcija par uh, ļaunprātību pastāvēšanu ir uh, neproporcionāla un arī noved pie juridiskās nenoteiktības. Uh, un tāpat uh, nepieciešamība uh, par uh, vēršanos pret negotīgu nodokļu praksi šajā direktīvā ir apšaubāma. Eiropas Tautas partijas ēnu referents aicina noraidīt šādus ierosinājumus un referents atzinuma projektā piedāvā tādus risinājumus, kas nekliedē Andrēs Švāba bāžas. ETP ēnu referents uzskata, ka ierosinātās normas attiecībā uz neatkarīgiem ekspertiem ir pārāk tālējošas un pievienotā vērtība, ko nodrošināt šādi neatkarīgi eksperti salīdzinājumā ar noteikumiem par ieinteresēto pušu aizsardzību, kas ir paredzēta citviet šajā a, priekšlikumā, ir apšaubāmi. Tāpat ir arī daudzi citi punkti šajā priekšlikumā, kas Uh, bez pietiekama pamatojuma atkāpjas no pastāvjošiem noteikumiem attiecībā uz uzņēmumu apvienošanos. Un šo iemeslu šīs uh, bāžās uh, ETP referents kliedēs iesniedzot attiecīgus grozījumus un cer uz auglīgu sadarbību darbā pie šī dosjē. Nākamais runātājs. Požokungs. Atpagīt. Šabaudē, paņie Šabaudničonce, paņie Pošlēs. Paldies, priekšsēdētāji, godātājs eh, referenti, ēnu referenti. Jūs varat rēķināties ar EKR atbalstu vairākumam grozījumu, jo tie ir vērsti uz cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, tāpat pozitīvi vērtējam tā saucamā mākslīgo uh, struktūru definīciju. Tas ir liels solis uz priekšu. Tomēr EKR ir zināmi iebildumi pret citiem jēdzieniem Piem, pirmkārt. Uzņēmumu sadalīšanos nevar izslēgt no direktīvas darbības joma, tam, jomas tam nav pamatojums tālāk. Uh, sankciju uzraudzība. Šeit ir ierosināts jaunas normas, mūsuprāt, tās nav nepieciešamas, jo jau šobrīd dalību valstīm ir uh, nacionālajā likumdošanā paredzētas normas, lai vērstos pret šādiem pārkāpumiem. Līdz ar to šeit būs um, dublēšanās, kas nav mm, vajadzīga. Ņemot vērā uh, Eh, darbinieku interesi attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām un arotbiedrībām. Nu, tas atkal ir tas, eh, situācija ir tāda pati kā attiecībā uz iepriekšējo punktu. Tālāk jautājums par šiem neatkarīgajiem ekspertiem 86. panta C punkts attiecībā uz pārobežu apvienošanos, bet uh, šeit jāpagaida uh, vēl kas izskanēs nākamajā sēdēs. Mēs uh, gatavojam savus grozījumus par attiecīgiem punktiem un atbalstīsim pasākumus, lai vērstos pret ļaunprātībām nodokļu jomā un stiprināt dalību valstu rīcības spēju. Pateicamies par jūsu veikto darbu un um, ir cerības, ka mums izdosies laba sadarbība. Paldies! Nākamais uh, Ramons Tremoza ēnu referents uh, Alde grupas uh, vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties Ole Ludvigsonam par veikto darbu šajā dosjē Tiešām tas ir ļoti svarīgi, lai pabeigtu vienoto tirgus izveidi, veicinātu Eiropas integrāciju. To no mums sagaida pilsoņi. Šeit uh, šie priekšlikumi nodrošina Eiropas Savienības uzņēmumiem uh, darboties visā Eiropas Savienībā šobrīd negatīva ietekme ir sadrumstalotajam nacionālam regulējumam attiecībā uz uzņēmumu apvienošanos, dalīšanos, pārvietošanos. Un tāpat svarīgi ir arī vērsties pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Turklāt priekšlikums par Uh, pārobežu procedūru modernizācija, izmantojot digitalizāciju, ir pozitīvi vērtējums, jo tas samazina izmaksas, īpaši MVU. Ir jāizveido saskaņots uh, tiesiskais regulējums, lai stiprinātu iekšējo tirgu, domājot par uzņēmumiem, kas strādā pārobežu režīmā referents ar labiem nolūkiem pievēršas darba tiesību jautājumiem, bet tomēr tas viss ir jāsaskaņo ar nodokļu uh, jomu un uh, iekšējā tirgu stiprināšanas normām. Laba ideja ir par šo neatkarīgo ekspertu vai trešo pusi, kas izvērtē šādus darījumus. Mēs esam gatavi turpināt darbu, lai panāktu pēc iespējas plašu vienprātību šajā dosjē. Paldies! Paldies Ramonam! No zaļo grupas neviens nav pieteicies, bet tā kā Svens Gigolds atrod šai zālē, tad vārds viņam. Paldies! Vispirms vēlējos uzsvērt, ka komisijas priekšlikumā zināmā mērā ir uh, konstatējama tāda kā divkosība. No vienas puses ir šīs Eiropas Savienības tiesas nolēmums, un tādēļ komisija cenšas ierobežot šā nolēmuma nu, negatīvo ietekmi, lai uh, dalību valstis uh, um, nu, mazinātu dalību valstīs konkurenci par uzņēmumu mītņu atrašanās uh, vietu, bet tāpat laikā šī konkurence tiek rosināta un uh, tiek stimulēts tas, ka atsevišķi uzņēmumu galvenās mītnes tiek pārceltas citviet. Un mēs nekad neesam uh, izpratuši sociālu tirgus ekonomiku, šeit būtu iespējama konkurence, lai pārvilinātu uzņēmumus bet tieši otrādi uzņēmiem ir jādarbojas tur, kur tie jau atrodas. Un šeit ir uh, lielas uh, viedokļa atšķirības, un tādēļ uh, referents ir uz pareizā ceļa definējot šādas mākslīgas struktūras, tās definējot, un pret tām ir jāvēršās. Uzņēmumiem ir jākonkurē nevis dalību valstīm jākonkurē savā starpā, veidojot šādas mākslīgas struktūras, tāpat normas nodokļu un darba likumdošanā, lai rosinātu uzņēmumus pārvietot savu darbību uz citu dalību valsti. Un tieši ar šādiem pasākumiem mēs varētu uh, Uh, novērst to, ka uh, Eiropas pilsoņi vairs neatbalsta Eiropas ideju. Tāpat uh, būtu jāstiprina normas attiecībā uz šīm mākslīgām struktūrām un ekonomisko būtību vai saturu. Tāpat vēlamies svītrot normas par neatkarīgiem ekspertiem un vēlētos lielāku uh, Uh, caurskatāmību attiecībā uz šo priekšlikumu, lai to nostādītu atkal uz pareizā ceļa. Paldies! Paldies uh, Svenam! Tagad Mārtiņš Širdevens goja grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji, pateicos arī referentam. Jā, šis Eiropas Eh, Savienības tiesas eh, judikatūra nolēgum, nolēmums padara nepieciešamu. Tātad eh, prasa, lai tiktu veikti soļi, precizējot normas par Eiropas Savienības uzņēmumiem un to atrašanās vietu ir jāvērš pret nodokļu mm, nemaksāšanu. Ēnu es atvainojos, referenta ierosinājums eh, svītrot ceturto sadaļu. Mana grupa to atbalsta, jo pašreizējās komisijas priekšlikums var tikt ļaunprātīgi izmantots un eh, tāpat mums ir jāņem vērā arī eh, pilsoniskās sabiedrības un citu pušu paustās bāžas šai sakarā. Mēs atbalstam uh, uh, referenta pieju, ir jāstiprina tiesības, tiesības uz informāciju un esam paredzējuši arī uh, papildinājumus daudzās jomās, lai vērstos pret uh, izvairīšanos nodokļiem, pastkastīšu uzņēmumiem, bet šeit vēlam paust arī zināmu kritiku. Uh, ETP uh, runā par šiem uh, neatkarīgiem ekspertiem, un mēs vēlētos arī precizēt jautājumus par uh, pašreizējo regulējumu attiecībā uz apvienošanos, dalīšanos un pārvietošanos. Uh, vai monokums vēlas uzstāties ENF grupas vārdā? Nē, es nevēlos uzstāties, saka monokungs. Nu, tad vārds atkal uh, referentam Ole Ludvigsonam, lai viņš rezumētu šīs dienas diskusiju. Paldies par man doto vārdu. Es eh, ar lielu interesi un pateicību uzklausīju dažādos priekšlikumus, dažādos viedokļus, pie tiem arī turpmāk strādāsim. Un es jums apsolu, ka mēs mēģināsim rast saprātīgu un viedu risinājumu, kurā kompromisi būtu pieņemami visiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, kā vienoties, tā arī runāt par šiem jautājumiem. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi būtu vienisprātis, ka galvenais uzdevums mums ir rast visiem pieņemam risinājumu. Paldies! Es uzklausīju to, kas šeit izskanēja un tuvākajās nedēļās mēs strādāsim ar šiem jautājumiem, lai rastu visiem pieņemam risinājumu. Paldies! Es e, tikai vēlējos jums pateikt, ka grozījuma iesniegšanas e, laiks ir 15. septembris pulkstens e, trīs dienā, un tad mēs izskatīsim šos grozījumus 8. vai 9. oktobrī, un 18. oktobrī ir paredzēts balsojums un e, iespējams, ka jūrija komitejā 19. oktobrī. Paldies visiem kolēģiem, godātie kolēģi! Tā kā Golķērī kungs ir atgriezies, atgriezīsies pēc piecām minūtēm un vadīs nākamā darba kārtības punktu izskatīšanu, es ierosinu pārtraukums piecām minūtēm, lai priekšsēdētāja kungs varētu atgriezties un vadīt šīs ārkārtīgi svarīgās diskusijas par nākamo tematu pats. Paldies par jūsu izpratni par šo īso pauzi un cerēsim uz auglīgām diskusijām pēc piecām minūtēm. Very much.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 servir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 Dear colleagues, let, let's resume our work. Kolēģi, atsāksim darbu. 19. punkts deleģēto aktu un izdažnošanas pasākumu rūpīga pārbaude, viedokļu apmaiņa par VPS. šī regula ir stājusies spēkā janvārī. Un būs, uh, tiks, uh, būs jāīsteno no, no uh, nākamā gada janvāra. Un tādēļ ir jāveic noteikti otrā līmeņa pasākumi. Šodien mēs a, diskutēsim par par uh, tehnisko standārtu projektiem, kas ir sagatavoti. Visi jau ir šie projekti sagatavoti, jā. Ja? Nē, daži laikam vēl nav pilnībā pabeigti. Tātad e, esma tehniskie standarti par E VPS paziņošanu un sniegšanu trešajām pusēm, kas izvērtē VPS e, ievērošanu un par riska mazināšanu. Šeit e, manā priekšā ir šie regulatīvie tehniskie standārti, to šeit ir ļoti uh, liels apjoms. Un tagad gribu sveikt ESMā priekšsēdētāju Stīvenu Majoru, uh, Habena kungu, kurš pārstāv Eiropas banku iestādi un Stanesko, kas vada uh, FISMA uh, nodaļu, kas strādā pie šiem jautājumiem uzklausīsim ESMA, EBA pārstāvjus par regulatīviem tehniskiem standārtiem, arī komisijas viedokli dzirdēsim par uh, grafiku. ESMA ir lūgusi šo standārtu apstiprināt pēc iespējas ātrāk un mēs esam gatavi ievērot noteikto termiņu, kas jau ir diezgan tuvu, lai uh, visiem uh, spēlētājiem būtu iespēja sagatavoties šiem pasākumiem. Un tagad došu vārdu Stimenam Majoram uz piecām minūtēm. Lūdzu. Paldies, uh, Roberto, par to, ka devāt man vārdu un kā jau jūs teicāt, iet Vat komentāros daļa no šī darba tehniskie standarti ir uh, sagatavoti, ITS arī daļēji jau ir gatavi. Pateicamies uh, Ekon komitejai par iespēju piedalīties uh, šajā rūpīgajā pārbaudē. Šis ir ļoti svarīgs pīlārs vienotajā tirgu un ir arī esmas atbildības jomā. Kopš spēkā stāšanās mēs esam daudz strādājuši, lai veiktu sagatavošanas pasākumus pirms šī regula tiek piemērota. Tas ir no nākamā gada janvāra, lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķi, un es īsumā pastāstīšu par esmu Uh, nesen uh, veiktiem pasākumiem. Gribu teikt, ka mēs uh, balstāmies savā darbā pie vērtspapīrošanas, lai nodrošinātu, balstāmies uz pamatprincipiem, lai nodrošinātu caurskatāmību un aizsargātu uh, patērētājus. Mēs esam mācījušies no finanšu krīzes par to, kā vērtspapīrošana darbojas saspringtos apstākļos. Mums ir jānotrošina regulatīvo prasību saskaņotība uh, starp dažādiem sektoriem, lai uh, arī uh, veicinātu reālās ekonomikas finansēšanu. 2018. gada janvārī, e, e, jūlijā ESMA iesniedza pirmo tehnisko standartu uh, kopumu. Tie uh, norāda tehniskos standarts attiecībā uz uh, Uh, vērtspapīrošanu un informāciju. Tāpat mēs arī šajā mēnesī iesniedzām otro uh, tehnisko standartu kopumu attiecībā uz kritērijiem par informāciju, kas ir jāsniedz pieprasot atļauju uh, vērtspapīrošanai uh, un tāpat uh, arī uh, ir paredzēts viens, eh, viens pieturas aģentūra attiecībā uz šiem pasākumiem. Tāpat uh, ir sagatavots arī eh, šis uh, standarta kopums par informācijas sniegšanu Uh, termiņš šo standārtu iesniegšanai komisijā ir 2019. gada janvārs, bet mēs nolēmām uh, pārdalīt resursus, lai pātrinātu šo darbu. Mēs to arī skaidrojam savā vēstulē komisijai un līdzlikuma devējiem. Un līdz ar to esma strādā pie e, risinājuma, lai mazinātu nepieciešamo slogu tirgus e, dalībniekiem, ja viņiem būtu jāīsteno šie pasākumi e, divos posmos. Šī uh, vērtspapīrošanas matrica ir ļoti sarežģīta, un tādēļ komisijai būtu jāpieņem šie tehniskie standarti pēc iespējas ātrāk, lai izstrādātu matricas, kas atbilst pašreizējai tirgus uh, praksei ECB uh, ziņošanas iniciatīvai attiecībā uz tirgus dalībniekiem. Informācijas atklāšanas prasības investoriem, potenciāliem investoriem, kompetentām iestādēm un citām valsts iestādēm, lai sniegtu pietiekamu informāciju, lai tie varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar regulu. Un tāpat, lai tiktu aptvērti lielākie pastāvošie riski, es vērtspapīru kalpošanas tirgos. Un ņemot vērā to, ka šīs matricas ir ļoti detalizētas, esmu arī izvērtēju gadījumus, kad šādus datus nav iespējams uh, sniegt, eh, kad attiecībā uz aizdevumiem, kas ir izsniegti pirms daudziem gadiem, kad eh, aizdošanas standarti un regulatīvās prasības bija atšķirīgas. Bet eh, tātad tas nozīmē, ka ir jārisina arī tādas situācijas, ka šos datus nav iespējams paziņot, ir jāizstrādā standartizēti uh, Uh, kodeksi, lai varētu paskaidrot, kādēļ nav iespējams sniegt datus par noteiktu jomu. Un noslēgumā gribētu jūs informēt arī par citām darbībām, ko ESMA veids, lai izstrādātu vienoto noteikumu kopumu saskaņā ar regulu. Mēs stiprinām ESMAS rīcības spēju sasaņemt. Uh, uh VPS uh, paziņojumus un um, arī uh, paziņojums par kapitāla prasību pazemināšanu uh, mūsu oficiālajā interneta vietnē. Mēs arī atbalstīsim regulātorus un regulāri sadarbosimies īstenojot VPS tīklu mēs arī ievērosim šīs komitejas sākotnējo eh, mandātu, lai uzraudzītu vērtspapīrošanas repozitārijas. Mēs gribētu norādīt, ka ir nepiet, nepietiekami resursi, uh, piešķirti pašreizējā budžeta projektā, un mēs ceram, ka Eiropas, komis, Eiropas parlaments atbalstīs ESMAS uh, lūgumu palielināt uh, resursus, lai mēs varētu pildīt savu svarīgo uzdevumu saskaņā ar šo regulu. Paldies! Esmu gatavs uzklausīt jūs komentārus un atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Paldies Stīvenam un tagad! EBA vārdā Piers Hābens. Lūdzu, vārds jums. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, un paldies, ka jūs esat uzaicinājuši arī EBA piedalīties eh, viedokļu apmaiņā par, eh, par šo tirgu. Tātad mēs esam runājot par šo vērtspapīrošanas regulu un tās īstenošanu. Uh, Mums ir ļoti daudz darāmā, un EBA ir 28 regulatori mandāti, un lai vērtspapīrošanas tirgus veiksmīgi darbotos, mums ir nepieciešami jauni standarti. Jūlijā mēs publicējām divus jaunus standartus, un tādējādi mēs vēlamies nodrošināt ārkārtīgi saspringtās darba kārtības sešu mēnešu garumā veiksmīgu izpildi. Mēs vēlamies vērtspapīrošanas tirgu kā homogenizāciju, kas ir galvenais priekšnoteikums vērtspapīrošanai bez, bez, bez šī te STS, eh, bet mēs esam ņēmuši vērā arī investoru vēlmes novērtēt pašiem savus riskus un vēlamies vērtspapīrošanas produktu padarīt drošāku. RTS sākumā tika ļoti plaši diskutēts kā regulatoru vidū, tā arī privāta sektora vidū. Un mums lielākais izaicinājums bija panākt adekvātu līdzsvaru, lai nodrošinātu adekvātus noteikumus homogenitātei un e, samiksēt kopā aizdevums dažādām kredītu kvalitātēm. Bet no otras puses mums bija ļoti smagi jāstrādā uh, lai nodrošinātu to, ka mūsu noteikumi nebūtu pārāk strikti, kas ļautu koncentrēties konkrētiem, kom, konkrētiem produktiem konkrētās rokās. Un mums izdevās gala beigās panākt šo līdzsvaru, un pēc eh, apklaušanāšanas mēs pieregulējām vēl nedaudz mūsu priekšlikumu, un gala beigās, gala ziņojumā mums izdevās šo līdzsvaru panākt. Homogenitātes kritērijus, kuros mēs specificējam STS, mēs vēlējāmies nodrošināt pilnībā izpildītu likuma burtu un e, mēģinājām nodrošināt uh, pirms maksājumu kredīta riskus un e, mēģinājām izskatīt arī naudas plūsmas kritērijus. Eh, cits eh, RTS bija turpināt jau iesākto, un mēs darījām visu, kas mūsu spēkos, lai nesatricinātu tirgu ar jauniem noteikumiem, un tomēr esam tādus radījuši, un ar tiem vēlētos jūs arī iepazīstināt. Proti, mēs eh, nevēlamies tālāk pārdot vai izveidot uh, hedžingu šiem aktīviem, bet eh, galvenais mums ir nodrošināt vērtspapīrošanu konkrētiem riskiem. Tādējādi mēs vēlamies nodrošināt vērtspapīrošanu konkrēti izvēlētiem aktīviem. Tas, cerams, nodrošinās arī lielāku juridisko drošību, harmonizētākus noteikumus un veiksmīgāku kapitāla tirgus darbību. Uh, Mēs jau, strā, mēs jau strādājam pie ITS nākamajam gadam, kas būs tieši konkrēti paredzēts algoritms konkrētiem aprēķiniem. Un, Šobrīd sektors no mums sagaida arī citus konkrētus pasākumus, bet šobrīd, un darbs pie tā turpinās, EBA vadlīnijas par STS kritērijiem kopumā. Šīs vadlīnijas būs izšķirīgas, lai interpretētu STE kritērijus un kā investori, tā arī sponto, sponsori un citas iesaistītās puses no tā tikai iegūs. Mēs esam gatavi cieši sadarboties šā projekta īstenošanā ar visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu noteikumu pēc iespējas veiksmīgāku izpildi, jo tāpēc jau mēs šos noteikumus sagatavojam. Paldies! Atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad uh, eh, Onesku kundze no komisijas. Lūdzu, jā, paldies! Paldies, ka vārds tiek dots arī komisijai. Runājot par eh, šo te eh, prioritātu komisijai. Tā tad eh, plašāka kapitāla tirgus izveidošana mēs vēlamies redzēt integrētāku un homogēnāku kapitāla tirgu. Jaunais ietvars ir ļoti plašs un daudzveidīgs, un pirmais līmenis ir uzdevusi par pienākumu komisijai sagatavot tehnisko standartus veselā virknē nozaru, citu starpā arī STS, bet ne tikai, arī vērtspapīrošanā kā tādā. Līdz ar to pilnīgi skaidri tehniskie standarti ir ārkārtīgi svarīgi, lai patreizējā 1,2 miljardu eiro E, vērtspapīrošanas tirgu padarītu operacionālu un no otras puses nodrošinātu pārliecību tirgus spēlētāju vidū, ka, kad janvārī spēkā stāsies saunie noteikumi, situācija būs sakārtotāka. STS vērtspapīrošana ir ļoti svarīgi izveidot tādus tehniskos standartus, kas būtu homogēni, uh, EBAS piedāvātais mums ir lielā mērā pieņemams, un ESMS piedāvātie tehniskie standarti par STS vērtspapīrošanas noteiktību. Kā jau EBA pieminēja, ir svarīgi, lai EBA vadlīnijas STS kritēriju interpretācijā būtu viennozīmīgas. Par vērtspapīrošanas tirgu kopumā runājot, divi aspekti šeit būtu pieminami. Tehniskie standarti, kas eh, sīkāk paskaidro informācijas sniegšanu investoriem, sīkāk paskaidro kritērijas, pēc kādiem tiek eh, sniegta informācija investoriem, ir ārkārtīgi svarīgi. Un to pieminēja arī ESMA. Līdz ar to šīs vadlīnijas būtu jāpieņem pēc iespējas agrāk, un komisija daudz no šiem standartiem atbalsta. Komisija ļoti cieši seko līdzi ESAS Um, rīcībai, un es vēlētos pateikties SS smagajam darbam, tajā skaitā arī vasaras mēnešu laikā. Darba grupa ir sagatavojusi savu darba dokumentu. Šajā darba grupā piedalījās dažādu nozares ekspertu grupas, un mēs esam darījuši visu, kas mūsu uh, varā, lai izveidotu tādu kopīgu un visiem vienādi interpretējamu tekstu. Uh, Mēs šobrīd esam izpildījuši visus noteiktos laika termiņus un dažus pat apsteiguši, un tas ir apsveicami. Līdz ar to līdz šim komisija ir saņēmuši septiņus tehnisko standartu uzmetumus, pie tiem strādājam, strādājam, lai tie taptu pieņemti pēc iespējas ātrāk. Un jūs iepazīstināšu ar komisijas sagatavoto tekstu tad, kad tas būs pieejams. Protams, ka šo tehnisko standartu ļoti ātra, aša pieņemšana atvieglos visu darbību. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu referentam, vairāk no jums pieminēja budžetu. Šodienas balsojums nebija gluži pozitīvs par šo jautājumu, bet mēs mēģināsim um, uzlabot situāciju budžeta komitejā, cenšoties atbalstīt komisijas priekšlikumu. Kā lūdzu? Jā, nu tā tad došu vārdu Polam Tangam. Lūdzu. Jā, pirmā diena pēc vasaras brīvdienām un ir milzīgs darba apjoms. Labi iesācies darbs. Katrā ziņā paldies EBA, paldies ESMA par paveikto darbu, esat iekļāvušies termiņos, pātrinājuši darbu, kaut arī dažos gadījumos jums trūka personāla. Tā kā ir liels darba apjoms, augsta detalizācija. To mēs ļoti atzinīgi novērtējam. Un kopējais iespējas ir tāds, ka viss virzās pareizajā virzienā, palīdzot attīstīt eh, vēso pīrošanas tirgu. Man ir daži jautājumi. Un, un tas izriet no diskusijām parlamentā. Kas tad ir tie būtiskākie jautājumi? Es neizlikšos, ka es būtu iepazinies pilnīgi visās detaļās ar šiem dokumentiem. Bet es domāju, ka vienlaicīgi ir svarīgi arī nodrošināt, ka eh, pienācīgi tiek atspoguļot diskusija, kas mums bijusi Eiropas parlamentā, lai tas parādītos otrā līmeņa likumdošanā. Sāksim eh, ar autorizāciju eh, trešajām pusēm. Uh, Šeit ir prasības attiecībā uz valdi, uz operatīvo līmeni. Jautājums tāds. Šīs var būt principā tāds pasākums, kur pietiek atķeksēt lietas. Nu, kā pārliecināties tad, ka tas, kas tiek prasīts no trešajām pusēm, arī tiek īstenot, tiek uzraudzīts? Un ja tas netiek izpildīts vēlāk, tad licence attiecīgi tiek atņemta. Tas īsti nekļūst skaidrs no RTS, kā tas notiek, bet eh, mums bail bija Eiropas parlamentā mm, diskusijās, ka tas varētu kļūst par tādu automātisku pasākumu bez iedziļināšanās. Kas attiecas uz informācijas atklāšanu? ir iespēja, ka dati nevienmēr ir pieejami vai arī nav pietiekami labā kvalitātē. Kā risināt šādu problēmu? Piemēram, var, protams, eh, izvairīties no problēmām, pasakot vienkārši, ka dati nav pieejami. Un tad diskusija mums parlamentā bija par enerģētikas eh, mārķējumiem, lai būtu zaļā mm, vērtspapīrošana. Bailes ir tādas, ka pirmajā līmeņa likumdošanā jau ir prasīts, ka pusēm ir jānodrošina pieejamā informācija. Vai tā pieejama vai nē, nav rakstīts, bet ir svarīgi, ka, ja šāda informācija ir pieejama, tā ir jānodrošina. Tīpaši zaļajā vecu pīrošanā un ilgspējīgas finansēšanas jautājumā šī jautājuma kļūst aizvien aktuālāk. Un būtu žēl, ja pazustu šīs iespējas, kas saistīts ar eh, zaļo vēcu pierošanu, tikai tāpēc, ka iesaistītās puses nenodrošina visus datus. Tad kā mēs varam nodrošināt, ka tie dati, kas ir pieejami, tiešām arī nonāktu datu repozitārijā? Tāds būtu tad jautājums pamatā. Kas attiecas uz informācijas atklāšanas šiem šabloniem, kā tie šie šabloni tad atšķiras no tā, kuru izmanto ECB vai Eiropas datu krātuve? Vai tur ir kāds minimāls izmaiņas vai, vai vienkārši vēlēs noskaidrot, kā jūs izstrādājat šos šablonus? Par homogenitāti. Es saprotu, ka tur bija jāatrod līdzsvars. Mums bija ap, apjomīgs eh, diskusijas par šo tēmatu. Tas eh, arī parāda, cik eh, grūts ir šis jautājums. Un mēs, man liekas, pat priecājamies atstāt to eba ziņā, kas nāk klajā tad ar gudrākām idejām nekā mēs varējām. Bet ir kolēģi, tā skaitā es, kas vēlas uzsvērt, ka šeit runa par pamatā esošo aktīvu riska raksturu lielumiem. Un tad kā šie homogenitātes kritēriji, līdzīgi standarti, tā pati aktīva kategorija, kā tas palīdz atspoguļot riska raksturlielumus? lai mēs neliktu kopā aktīvus ar ļoti atšķirīgiem riska raksturlielumiem. Tad par riska saglabāšanu. Tur, tā, tur bija minēts sintētiskā saglabāšana, kas man bija jāpaskatās, ko tas vispār nozīmē. Nezināju, ka tas pastāv. Kā nodrošināt, ka šādā gadījumā šī sintētiskā saglabāšana tāda pati kā e, parastajā gadījumā? Mums bija arī diskusija šeit parlamentā un arī EBA par atšķirības ar horizontālo un vertikālo saglabāšanu. T tam būtu jābūt arī daļai no pārskata, e, no pārskatīšanas vēlāk. Kāda ir pašreizējā prakse? Un cik reizes tiek izmantot vertikālā un cik reizes horizontālā? manuprāt, šeit eh, ļoti atšķirīgas ir šīs pieejas. Un arī par datu vākšanu. Šeit ir vajadzīgs vismaz minimālais skaidrojums, un vai ar to pietiks, lai mēs vēlāk varētu pārliecināties, kāda ir raksturlielumi vērtspapīrošanai. Cik reiz bijis vertikāli, cik reiz uh, horizontāli, vai redzam, konstatējam arbitrāžu Un visbeidzot, saistībā ar informācijas atklāšanu arī, mēs vēlamies, lai šis tirgus tiktu uzraudzīts. Tirgus attīstīsies, bet ja tas attīstās, tad tas nozīmē, ka nu, vismaz daļa šeit tā baidās, ka tas eh, varbūt arī nestabils, vai mēs varēsim to uzraudzīt. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams arī e, veikt agregāciju, lai varētu analizēt notiekošo tirgu, lai varētu paredzēt, kur e, būs riski. Vai tas ir iespējams, jūsuprāt, ņemot vērā šos RTS? Paldies referentam, EPP un Karaskungu vārdā taiskaitā. Tātad. arī CRR referenti. Kaut arī šajā gadījumā mēs runājam par STS, Anna Sandēra. Prezident. Paldies priekšsēdētā. Es vēlējos tāpat pateikties mūsu viesiem, kur ir atnākuši pie mums uz šo viedokļu apmaiņu. Atvainojos Karaskunga vārdā, kurš medicīnisku iemeslu dēļ nevarēja piedalīties šai sanāksmē, un es nolasīšu viņa komentārus. Pirmkārt, kā referents attiecībā uz CRR grozījumiem uh, vērtspapīrošanai un SVP uh, regulu Karasa kungs vēlas pateikties par šo iespēju īstenot uh, dialogu ir uh, tiešām ļoti svarīgi, lai uh, notiktu rūpīga pārbaude un lai būtu uh, skaidrs mandāts uzlabojot uh, regulējumu. Un uh, vēlētos jautāt regulējošām iestādēm, vai ir pietrūcis kaut kur skaidrības attiecībā uz otrā līmeņa pasākumu mandātiem šobrīd. Uh, Karaskungs augsti vērtē sasniegto progresu attiecībā uz RTS un ITS projektiem, ņemot vērā, protams, to, kas vēl ir jāpaveic, un vēlētos lūgt, lai regulatīvās iestādes apstiprinātu uh, grafiku uh, attiecībā uz uh, Uh, vēl veicamajiem pasākumiem uz EMIR un uh, RTS uh, izstrādi ESMA. Karas kungam arī ir trīs jautājumi par RTS un ITS trim regulatīvām iestādēm attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām. Uh, Eh, ņemot vērā sākotnējo konsultāciju eh, projektu šīs matricas neatieksies uz privāto vērtspapīrošanu, bet galīgajā RTS projektā šķiet uh, privātā vērtspapīrošana ir iekļauta ja attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām uh, kā publiskā vērtspapīrošana. Uh, attiecīgajos pielikumos, kādēļ ESMA ir grozījusi RTS projektu šajā punktā. EBA attiecībā uz RTS, attiecībā uz STS homogenitātes kritērijiem. Tā kā ir uh, iekļauti vairāki homogenitātes faktori, uh, papildus tas samazina vērtspapīrošanas uh, apjomu un vai tiek apstiprināts, ka vismaz vienam homogenitātes kritērijam ir jābūt ņemtam vērā attiecībā uz vērtspapīru uh, derīguma termiņa noteikšanu RTS. Tālāk RTS par riska saglabāšanu vai EBA varētu paskaidrot, kādēļ galīgajā RTS projektā ir uh, sintētisko vārtspapīrošanas darījumu uh, gadījumā netika saglabāts variants D attiecībā uz riska saglabāšanu. Un uh, jautājums uh, komisijai par uh, tātad šo tehnisko standārtu grozījumiem, ko ir iesniegušas ESMA un EBA. Sniegtās atbildes tiks nodotas karas kungam un jāatvainojas, jo man pašai tagad jādodas prom. Paldies! Paldies! Pārāk daudz man ir papīru uz galda manā priekšā. Citu grupu deputātus vairs neredzu. Runāt, grib izteikties. Tāpēc mans jautājums īpaši Eba. Vispirms arī es vēlētos uzteikt jūsu darbu, tātad uzteikt Esma un Eba darbu šajos strādājot pie pirmajiem pieciem ITS un RTS. Un, protams, es piekrītu, ka materiāli, pie kā ir jāstrādā, ir daudz, un mums eh, joprojām analītiski tie būs jāizvērtī. Bet lielos vilcienos eh, vērtējot, mans pirmais iespējas ir, ka šie RTS un ITS ir ļoti labi. Uh, un atbilst regulas burtām. Es vēlētos runāt par RTS un homogenitāti. Kāpēc? Neesmu pārliecināts, vai eksistē zināma vai daļēja saistība ar sākotnējo ziņojumu vienā konkrētā RTS punktā jo 42. E, racionālas ziņošanas e, pamatojumā ir teikts, patiesībā tas ir ļoti sarežģīts teikums, tāpēc to nenolasīšu, bet um, pēc būtības šajā teikumā runa ir par to, ka ir tādi gadījumi, kad viena aktīva klase uh, var tikt uzskatīta par pietiekamu, pietiekamu drošību, kaut patiesībā tā tāda nav. Un 28. un 3. ITS punktā arī tas pats it kā izgaismojās. Un es vēlējos jums pajautāt, vai tā ir mana interpretācija, kas ir kļūdaina, vai arī varbūt ir zināma nesa neatbilstība starp otro pantu un manis pieminēto punktu. Jā, protams, ir ļoti trausls šis līdzsvars. Un mums ir jātiecas pēc homogenitātes, un tomēr no otras puses Mēs e, jau nevaram izveidot tādu mehānismu, kur šis mehānisms tieši neļautu homogēnos aizņēmumus e, sniegt un tādējādi ciestu tieši aizņēmējs. Es vēlējos pajautāt, ko jūs par to domājat un 8. un 20. pantos Šeit var lasīt. Tātad tikai viens aktīvu tips, un 42. punktā jūs runājat par to pašu aktīvu tipu. Tātad tas tiek tā kā definēts atšķirīgi. Un arī komisijai, protams, ir uzdod šo pašu jautājumu. So, if there are, Pervanš, you are not after. Pervanš, jūs nevēlaties izteikties. Labi, tad eh, lūdzu, Stīven, vārds jums pirmajam. Eh, paldies! Paldies eh, par ekon deputātu idejām, paldies par uzteikumu mūsu darbam un, protams, ir jau skaidrs, ka ir jautājumi atlikuši un jums ir jānovērtē mūsu darbs arī joprojām, un tomēr iesākumā jau šis, šis vērtējums ir augsts, un tas mani priecē. Tagad varbūt nedaudz pakavēšos pie ekan deputātu komentāriem vispirms par šiem datu šabloniem, par šo šablonu e, publiskošanu un kādā veidā šie šabloni atšķiras no jau patreiz spēkā esošajiem. Atbilde ir tāda, ka mēs e, mūsu darbu jau balstam uz esošajiem šabloniem, uz jau izveidotajiem. Mēs zinām, ka Anglijas bankai ECB ir šādi šabloni un šie te atspoguļošanas. Atspoguļošanas prasības arī ir skaidrs, un tas ir viens no būtiskiem stūrakmeņiem, tiem tehniskajiem standartiem, kurus šobrīd esam sagatavojuši. Uh, Vienlaicīgi regulā ir iekļautas jaunas prasības, un arī tām būtu jāatspoguļojas šajos tehniskajos standartos. Jaunā regula daudz niansētāk runā par investoru vajadzībām, potenciālo investoru vajadzībām un sabiedrisko iestāžu vajadzībām, publisko iestāžu vajadzībām. Tas attiec kā uz prasībām attiec pret datiem, tā arī uz uh, tātad publiskošanas jautājumiem. Un eh, patreizējie publiskošanas eh, noteikumi nosaka to, kā mēs eh, strādājam, bet, protams, ka regulā tas viss ir atrunāts sīkāk. Tiek uzdots jautājums arī par saikni starp publisko vērtspapīrošanu un privāto vērtspapīrošanu. Šobrīd mēs ļoti nopietni izlasījām pirmā līmeņa noteikums, un vismaz mūsu tulkojums ir tāds, ka ir ļoti ierobežotas iespējas nošķirt privātu vērtspapīrošanu no publiskās. Proti šī nošķiršana atskaitas nozīmē ir ļoti grūta. Ir ļoti grūta. Protams, ka būs būtiskas atšķirības, kāda noteikuma attiecas uz publisko informētību, bet uh, uz privātajiem tas uh, neatiecas. Manuprāt, būtu ļoti veiksmīgi, ja mēs eh, šo nošķīrumu padal, padarītu skaidrāku. Zināmā mērā mēs to esam mēģinājuši panākt, jo pirmajā līmenī ir netik strikti noteikumi un es tos tādus arī vēlētos saglabāt vismaz privātajiem investoriem. Nākamais bija par trešo pušu autorizēšanu attiecībā uz STS kritērijiem. Šajos tehniskajos standartos mēs esam ierakstījuši to, ka informācija, kāda ir jāsniedz autoritātei, uh, Tātad no, dalī, no dalību valstu regulātoriem tiks saņemta informācija, līdz ar to uzraudzība notiks nacionālā līmenī un nevis Eiropas līmenī. Vienlaicīgi no mūsu uzraugošās e, jumta iestādes viedokļa. Tas ir ļoti svarīgi. Tas nav tikai tāds e, ķeksīša jautājums. Un e, mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi noskaidrot, e, kāda informācija ir jāiesniedz autorizācijas prasības gadījumā. Tas pat attiec arī uz kredīti iestādēm, lai nebūtu tā, ka autorizācija tiek sniegta uz ļoti sekliem pamatiem, un kā mēs zinām, uh, pieredze citās eh, nozarēs eh, rāda, ka uzraugošās iestādes koncentrēšanās vienās rokās zināmos gadījumos var būt pietiekami svarīga. Par datu kvalitāti runājot, cik lielā mērā mēs strādājam ar šo jautājumu, ja dati nav pieejami. Te būtu jāizvērtī, cik ir svarīga šī izpaušanas, izpaušana un eh, cik svarīgi tas bija finanšu krīzes izveidē. No otras puses, var būt ļoti pamatoti iemesli, kāpēc zināmu informāciju nedrīkst sniegt un nevajadzētu publiskot. Tātad eh, tas var attiekties uz ārkārtīgi veciem aizdevumiem, kuri tobrīd šādu informāciju nesaturēja, un ja jūs to šobrīd pieprasītu, kā obligātu priekšnoteikumu turpmākai vērtspapīrošanai, tad tas eh, satricinātu visu vērtspapīru tīrgu. Un visbeidzot, mēs vēlējāmies noskaidrot, cik lielā mērā ir pamatota šī noraide, informācija nav pieejama. Un, eh, protams, no otras puses, kā jau teicu, var būt dažādi iemesli, kāpēc informācija nav pieejama ir šādi šabloni, kuros mēs tiešām paredzam to, ka informācijas vienkārši nav un būs citi gadījumi, kad eh, mēs varēsim šo izņēmumu piemērot arī citos gadījumos. Bet um, es nevēlētos šeit um, radīt tādas nepamatotas eh, gaidas, kas eh, ir iespējams un kas nē. Pēdējais, ko vēl, uz ko vēlējos atbildēt, ir tā saucamais, vai mēs ejam līdz laika grafikam, atbilde ir jā. Un eh, mēs eh, sadarbībā ar EBA mēs vēlējāmies eh, risku samazināšanas novērtēšanas RTS sagatavot. Mēs to vēlējāmies sagatavot pirms vasaras atvaļinājumiem, bet sagatavosim to trešajā ceturksnī. Tātad tas būs. Un tad arī informēsim ekonu. Tātad esam laika grafikam ejam līdzi. Vienlaicīgi vēlējos uzsvērt arī budžeta ierobežojumus. Ja mums nebūs budžeta uzraudzīt, tad mēs to arī nevaram uzraudzīt. Tātad. tad Mēs e, ļoti daudz varam prasīt no mūsu darbiniekiem, bet ļoti daudz likumdošanas priekšlikumi, ar kuriem nestrādā neviens no mūsu darbiniekiem. Mēs jau varam viņiem uzlikt papildus slogu, bet pienāk brīdis, kad cilvēka spējas izsīkst, un tāpēc es e, vēlētos pieprasīt vēl piecus papildus eh, darbinieku vietas, un, nu jā, redzēsim, kā tas būs. Un visbeidzot, tas vispārīgāks dabas jautājums - stabilitātes risku uzraudzība. Šobrīd spēkā es, šobrīd sagatavotie priekšlikumi daudz eh, specifiskāk runās par vērtspapīrošanu, par stabilizēšanu. Un eh, Tas arī bija būtiskākais spēlētājs finanšu krīzes eskalēšanā. Tas attiec uz kredīt eh, reitingu aģentūrām. Arī šeit situācija ir sakārtotāka. Vēlējos tikai pateikt, ka vērtspapīrošanas regula paredz, lai 20. gadā atbildīgās iestādes sagatavotu ziņojumu par vērtspapīrošanas tirgu un tā situāciju. Un tad, protams, mēs informēsim arī likuma lēmēju, likuma devējs par to, kas tad notiek. Well. Tagad vārds EBA pārstāvam. Jā, paldies, bija labi jautājumi. Jautājums, vai mēs ietveram uh, skaidrs naudas plūsums, raksturlielums tieši par naudas plūsmu konsekventi mēs tad ietveram to, manuprāt, un homogenitātes faktori. Tur mēs tiešām eh, nonākam pie salīdzināmiem iznākumiem. Jautājums, vai mēs varam jau kopā dažādas, nē, vai varam būt detalizētāki, jā, varam, bet tad atkal sākas diskusija par pārmērīgām koncentrācijām eh, Tā kā, ja tās tāds kopējs jautājums, vai var starp labām lietām būt arī sliktas, nu nē, tā nē. Par sintētisku saglabāšanu mēs, ap, mēs savācam šobrīd šos datus, un tas mums ir ļoti aizraujoši. Mēs publicēsim arī jaunās prasības eh, vērtspapīrošanai nākamnedēļ konsultācijām. Uh, Kredīta kvalitāte šobrīd ļauj mums saprast, kāda veida saglabāšana notiek, jā, nu vai to var uzlabot, protams, esam gatavi to apspriest. Tad bija arī jautājumi par homogenitātes faktoru, vai tur varam apstiprināt eh, dažas lietas, piemēram, ka vismaz viens šāds faktors jāņem vērā, jā, tā tas ir. Mums nav nozīmīguma slieksnis, jā, varam apstiprināt arī to Tad par pārmērīgu atšķirību, šo excess spread. Tas nav paredzēts CRR un nebija arī iepriekšējos standartos. Es jau pieminēju sākotnējā uzrunā, ka viens no mūsu centieniem bija nodrošināt uh, turpināšanos uh, iepriekšējiem regulējumiem, nu tad tas uh, ļauj man nonākt līdz eh, grūtākajam jautājumam no priekšsēdētāja puses. 28. pāns eh, nosaka, ir vajadzīgs viens homogenitātes faktors. Nedrīkst jaukt dažāda ranga produktus. Tas ir būtiskākais. Tā katrā ziņā paldies par jautājumu, tas mums lika padomāt. Paldies! Tātad jūs sakat, ka jūsu formulējums atbilst 42. Eh, pantam. Nu, man tāds iespējas neradās, bet nu labi, es pārlasīšu vēlreiz rūpīgāk. Vārds referentam jums. Ā, nē, tas jau bija komisijai. Komisijai vārds vēl, protams. Jā, paldies, es neizteikšos gari. Mēs tikām eh, pieminēti divas reizes. Vispirms eh, Karaskunga vārdā mums jautāja par laika grafiku pieņemšanai. Mēs strādājam, cik ātri varam, ejot cauri standartu pieņemšanas procesam, attiecībā uz tiem standartiem, kas jau ir saņemti. Pēc būtības mēs esam eh, cieši sadarbojušies ar EZA mēs eh, lielā mērā piekrītam eh, saturam, bet eh, juridiskā pārbauda prasa laiku. Un šī otra jautājuma daļa par privātu transakciju atklāšanu, publiskošanu. Tur mums ir bijušas diskusijas, un panāktais kompromiss ir tāds, ka informācijas atklāšana nacionālajām kompetentajām iestādēm ir vienāda publiskām un privātām transakcijām, bet informācijas atklāšanas sabiedrībai ir ierobežota attiecībā uz privātām transakcijām. Eh, un mēs uzskatām, ka šāds kompromiss ir taisnīgs. Paldies! Paldies! Vai ir jums vēl kāds komentārs pēc šīs atbildes? Nē. Vēlos pateikties mūsu viesiem, vēlos vēlreiz uzsvērt mūsu apņemšanos strādāt ar budžeta komiteju, lai varētu savienot to formulējumu, kuru, par kuru balsojām savā atzinumā, un paradoxālā kārtā noraidot grozījumu automātiski nāk uh, atpakaļ spēkā padomas grozījums, nevis komisijas teksts. Nu, tas tāds tehnisks varbūt grozījums. Mums ir jāsaskaņo šis uh, formulējums gala tekstā, to mēs centīsimies izdarīt dialogā ar mūsu draugiem budžeta komitejā. Tā kā mēs tieši runāsim ar referentu Vjotī kungu. Lai uzlabotu tekstu, lai jums būtu resursi, kas ļautu jums izpildīt jūsu pienākumus. Paldies par jūsu darbu, paldies par skaidrojumiem. Turpināsim mūsu dialogu ar mērķi sagaidīt komisijas apstiprinājumu, un tad varam slēgt šodienas sanāksmi. Nākamā sanāksme pirmdien, 3. septembrī, 3. pēcpusdienā. Paldies! Sanāksme slēgta!